Ben ritrovati alla ripresa dei nostri lavori. Vedo che la seduta del mattino. Labi, tad ķeramies atkal pie darba. Vai šorīt gan bija smagi strādāt, tur bija tiešām mm, jādomā, ka tas ir varbūt daudz aizbaidījis. Bet, nu labi, tagad, kas ir atnākuši, tie droši vien ir, kas ir gatavi paši arī ziņot par saviem ziņojumu referentu, tā tik klāt, un es esmu atkal aizstāju šeit arī pašu priekšsādātāju. Un um, tad nākamais darbkārtības punkts. Tātad nolīgums par viltotu piedošana, tātad, kur mēs atceļam iepriekšējo direktīvu par iepriekšējiem tīkliem. Eiropas telekomācijas tīkli un lēmumu atpiedošana atcelšana iz direktīvas. Nu, došu vārdu Češinovskij kungam, kurš iepazīstinās ar savu sagatavoto ziņojumu. Uzklausīsim tālāk uzreiz ēnu referents. Nu, lūk, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji, kā jūs pareizi to norādījāt. Es esmu referents atzinumam par Eiropas telekomunikāciju tīkliem. Um, kopumā es atbalstu šo komisijas priekšlikumu, jo tas ir uh, veids, kā nodrošināt uh, piekļuvi uh, papildus ātrdarbības internetam un nodrošināt publiskās un privātās investīcijas šajā jomā, jo pretējā gadījumā šo tehnoloģiju ieviešana aizkavētos un arī apdraudētu mūsu konkurēt spēju. Ir arī uh, tādas uh, problēmas, kavēšanās, kas, ko nav iespējams pārvarēt ar citiem līdzekļiem. Uh, un mēs, protams, nedrīkstam apdraudēt konkurenci ātri darbīgiem tīkliem, un mums galvenokārt ir jākoncentrēs uz salu reģioniem, anklāviem un īpaši attāliem reģioniem, jo eh, šādos attālos reģionos privāti uzņēmumi nav ieinteresēti ienākt ja mēs runājam par pilsētām, tad es domāju, ka šis instruments mm, būs mazāk nepieciešams, jo šeit privātiem investoriem ir lielāka interese darboties. Līdz ar to finanšu līdzekļu piešķīrums ir jāsaskaņo ar komisijas priekšlikumu. Šī regula varētu palīdzēt radīt veiksmīgus nosacījumus konkurencei, izmantojot finanšu līdzekļus un garantijas. Un uh, stipendijas būtu jāpiešķir tikai izņēmumu gadījumos. Tāpat dalību valstīm būtu jāstimulē telekomunikāciju tirgus attīstība un jālikvidē šķēršļi, kas uh, stāv uh, konkurences ceļā. Šī, šajā uh, ziņā ir jāņem vērā arī citas nozares, citas tā tematika. Mēs uh, darbojamies tirgus apstākļos, tirgus ekonomikas apstākļos, un šis instruments ir tam jāpieskaņo. Galvenie trūkumi ir saistīti ar atšķirīgo pilsoņu situāciju nav vienāda piekļuve pakalpojumiem tiem, kas dzīvo pilsētās un kas dzīvo attālos reģionos un salās. Tādēļ ir jāmazina šī atšķirība un uh, šā, šajā ziņā būtu maksimāli efektīvi jāizmanto finansējums, lai izveidotu aug, ātrdarbīgus internetu tā tīklus, bet tā pašā laikā šiem e, reģioniem būtu jāizmanto arī CEF finansējums, kas ir paredzēts visie, visām dalību valstīm. Eiropas uh, Savienībā uh, digitālā stratēģija ir ļoti būtiska, ir uh, jānodrošina 30 megabaitu sekundē jauda vismaz visiem vai arī lielāks darbības ātrums. Uh, tāpat ļoti svarīgs ir tehnoloģijas neutralitātes princips gadījumos, ja pakalpojumus sniedza uh, līdzīgā apmērā, tad nedrīkst uh, zaudēt objektivitāti. Eiropas komisija neprecizē, kāda veida tehnoloģija ir jāizmanto, un tāpat ir arī runa par uh, iespējamu satelītu izmantošanu. Līdz ar to eh, ir jānodrošina arī mobīlas piekļuves iespējas ātrdarbīgam internetam. Līdz ar eh, eh, tas arī ir jāatzīst. Tālāk par vispār nozīmīgiem projektiem šās stratēģijas ietvaros Eh, es vēlētos zināt, kādi būs tie kritēriji, pēc kā, balstoties uz kuriem Eiropas komisija izdara savu izvēli. Es domāju, ka tas interesētu arī manus kolēģus. Tāpat vēlētos dzirdēt kolēģu un komisijas viedokli par iespēju izmantot eh, šo iespēju lai izmantotu šādas tehnoloģijas krīzes situāciju pārvarēšanai, uh, ugunsdzēsības uh, dienestu darbā, jo šajās jomās uh, digitalizācija arī var dot pievienoto vērtību. Pirmkārt, mums ir jādomā par sabiedrības, sab sabiedriskās nozīmes pakalpojumiem, līdz ar to mēs nevaram prasīt no privātā sektora, lai tas dod uh, savas investīcijas, un tādēļ ir jāizmanto uh, sabiedriskais finansējums un šis minētais instruments. Jautājums komisijai. Kā komisija? iedomājas digitālos uh, pakalpojumus uh, šajā jomā. Es gribētu dzirdēt uh, precizējumus. Tāpat, manuprāt, nav īpaša pamata vēl stiprināt komisijas pilnvaras, jo pretējā gadījumā varētu rasties uh, sarežģījumi ar uh, kontroli. Uh, jau ir deleģētie tiesību akti, un jau saskaņā ar šo regulu komisijai ir lielas pilnvaras attiecībā uz uh, projektu aktualizāciju vai slēgšanu sabiedrības interesēs, un uh, ir nepieciešama arī adekvāta kontrolas sistēma. Uh, telekomunikācijas ir ļoti dinamiska nozara, kas strauji attīstās, tādēļ ir nepieciešams elastīgs regulējums šai nozarē. Un tai pašā laikā ir jābūt tiesiskai paļāvībai un arī finansiālai skaidrībai. Un uh, ir jādomā par vidēja termiņa kontroli, un viss ir ļoti skaidri jāatrunā šajos dokumentos. Es uh, esmu gatavs cieši sadarboties ar kolēģiem, strādājot pie atzinuma, ņemšu vērā visus ieteikumus šajā ļoti jutīgajā un nozīmīgajā jautājumā. Tāpat vēlētos dzirdēt kolēģu viedokli par iespēja ne tikai sagatavot šādu dokumentu, bet arī organizēt publisku uzklausīšanu par konkrētiem jautājumiem, kas tas varētu, manuprāt, būt ļoti liederīgs. Ieteicamais datums būtu 5. aprīlis, un mūsu Mm, nākamā tikšanās, un pagaidām ir paredzēts izskatīt šo jautājumu jūnija plenārsēdē, un esmu gatavs aktīvi sadarboties ar visiem o, kolēģiem, ar Eiropas komisiju, strādājot pie atzinuma projekta. Paldies! Grazie, grazie a te per, grazie a lei per questa relazione e sentiremo poi le risposte della Commissione. Paldies par šo prezentāciju, un mēs dosim vēlāk vārdu arī komisijai, jo kolēģi uzdos, protams, jautājums komisijai. Tagad vārds vispirms Trautmans kundzei. Uh, paldies, ko priekšstādātājs kundz godātie kolēģi. Vispirms vēlējos pateikties mūsu referentam Tošenovska kungam par to, ka viņš ir gatavs ar mums visiem sadarboties. Es augstu vērtēju šo žestu un arī uh, pateicos viņām par uh, izteiktajiem komentāriem, kuri jau norādīja galvenokārt, galvenos problēmu punktus. Gribu teikt, ka sociālisti un demokrāti atbalsta pietiekam līdzekļu piešķiršanu šo mērķu sasniegšanai. Uh, telekomunikācijas ir ļoti svarīga nozīme Un es domāju, ka ir nepieciešama viss Eiropas pieeja šiem jautājumiem. Šobrīd notiek pirmā viedokļa apmaiņa, tādēļ neiedziļināšos detaļās, bet es gribēju uh, atgādināt, ka mēs runājam par infrastruktūras izveidi, bet mēs nedrīkstam aizmirst uh, galveno mērķi, tas ir digitālās plaisas mazināšana. Uh, un uh, tagad daži ieteikumi pārdomā. Mums ir jādomā par maksimāli labu finanšu līdzekļu izmantošanu, runājot par 9,1 miljārdu eiro, tāpat domāt par to, kā sadalīt finansējumu infrastruktūras izveidei un pakalpojumu sniegšanai, piemēram, e-pārvaldībai un tā tālāk. Uh, Uh, nākošais ir jā, politisks lēmums jāpieņem piešķirot līdzekļus attiecībā uz uh, valsts institūcijām noteiktās uh, jomās, piemēram, attiecībā uz subsīdijām un arī par uh, publiskās un privātās partnerības izmantošanu citās jomās un jomās uh, pelēkajās zonās. Tāpat jādomā par kohēzijas fondu un Connecting Europe facility izmantošanu būtisku pārmaiņu panākšanai. Un ja mēs visu sarēķinām, kas būtu jāfinansē no kohēzijas fondiem, es nezinu, vai beig beigās mēs panāksim nepieciešamo finansējumu runājot par uh, Uh, daudzgad finanšu plānu. Ir reģioni, kur ir liela atpalīdzība šajā jomā un kur nepieciešams papildu atbalsts. Tāpat jādomā par uh, sadarbību ar cita veida tīkliem. Arī tas jāņem vērā šeit jādomā par enerģētikas, transporta tīkliem. Un mums ir jādomā par varbūtēju sinerģiju, kas varētu izveidoties Uh, jādomā par ietaupījumiem, ko varētu uh, rast, ja tiktu izveidoti uh, tīkli un starp savienojumi ar citiem tīkliem. Mums ir jārīkojas konsekventi arī regulējuma jomā mums ir jāņem vērā arī viss, visi pamatprincipi, kas attiec uz eh, elektroniskajām telekomunikācijām. Un man ir arī jautājums komisijai. Daudzas dalību valstis ir izmā, jau pieņēmušas stratēģiju attiecībā uz eh, optisko kabeļu eh, tīkla izveidi jautājums, kā šīs iniciatīvas tuvināt un kā panākt uh, pātrinājumu un ciešāku koordināciju. Tāpat kā tas viss sasaucas ar operatoru biznesa plāniem. Uh, aģentūras strādā pie atsevišķiem projektiem, kā nodrošināt to, ka nenotiek fragmentācija atsevišķās uh, zonās, kaitējot konkurencei un uh, kā nodrošināt to, lai mm, attīstība nenotik tikai ar privāti mm, finansētu uh, pēļņu nesošu projektu īstenošanu. Patiesībā šobrīd privātās sektors investē tikai ļoti uh, rentablos projektos, un vienkārši rentabli projekti varētu apdraudēt šo uzņēmumu bilanci un nepatikt ar vien prasīgākajiem uh, akcionāriem, kuri vēl saņemt ar vien lielākas uh, dividendes. Vēl viens ļoti svarīgs jautājums ir piekļuve kredītiem finansējumam mums ir jādomā par to, kā piesaistīt finansējumu, bet arī tā pašā laikā ir jāpadziļina ilgtermiņa stratēģija investīcijām, lai piesaistītu 9 miljārdus eiro. Protams, naudas nekad nebūs pietiekami, lai nodrošinātu visas teritorijas pārklājumu. Ko šajā jomā domā komisija, kādi projekti tiek izraudzīti, ir uh, projekti, kuri varētu iztikt bez valsts finansējuma, bet val bez valsts finansējuma tie, diemžēl, nevarētu ieraudzīt uh, dienas gaismu šobrīd. Uh, ir jādod prioritātes investīcijām, norādot akcionāriem, ka dividendes samazināsies un ir jābūt vienotai Eiropas nostājušai jautājumā. Runājot par uh, projektiem, kas ir saistīts ar civīlo uh, aizsardzību, mūsu, uh, mums jādomā par spektra kapacitāti, mm, ir jādomā par ārkārtas uh, dienestu un civilās aizsardzības dienestu darbības nodrošināšanu. Uh, Un tie, manuprāt, bija tie svarīgākie jautājumi. Kolēģi, jums tas jāizvērtē, un arī es paļaujos uz komisijas viedo, viedokli. Paldies. Kolēga Tratman, e dico alla Commissione che la lista delle domande si allunga. Eh, lo dico nell'auspicio di risposte molto precise, <laughs> semplicemente per questo. La parola al collega Ockmar. Madam President, thank you very much, and uh, thanks to the rapporteur, Mr. Tosanov. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī um, referentam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu, kas tāds kalpo kā labs pamats mums tālākam darbam. Uzskatu, ka tas ir tiešām nozīmīgi mums visiem ļoti rūpīgi iepazīties ar vidi, ar šo kontekstu. Mēs visam nesen arī pieņemam jauno frekvenču spektra politiku, nosakot, kāds arī, protams, ir arī pieejamais frekvents eh, arī mobilo datu pārraidīšanai. Tāpēc mēs noteicam atsevišķās arī nodevas atsevišķam eh, datu pārraides ātrumam, kas būtu lielāks nekā to plānoja komisija. Papildus mēs arī ņem vērā, runām par jomu, par atsevišķu mūsu sabiedrības daļu, kas ļoti strauji attīstās. Te ir lielas investīcijas, kas strauji ienāk un papildus. Te ir arī jaunās tehnoloģijas, kas arī attīstās ļoti strauji. Mans pieņēmums būtu tāds. Tieši mobilā datu pārraide ļauj nodrošināt ļoti strauju no 30 līdz 100 megabaitiem pat daudz ātrāk nekā plānotais 2020. gads. Daudz agrāk. Līdz ar to mums ir jāapzinās, ka mēs nevaram noteikt šeit tādus jau arī ilgtermiņa mērķus, kas neatbilstu, kas vēlāk kļūst par bremzi. Mums jau, ja mēs runājam par 2020. gadu, mums tas liekas, ka tas nu ir reāli tāpat pieņemams, bet tas ir tomēr veseli astoņi gadi. Un, ja savukārt paskatīt astoņus gadus atpakaļ, tad būtu 2004. gads. Un attiecībā uz tehnoloģijām tas bija pilnīgi cits laikmets un daudzās lietas parādības, piemēram, datu pakalpojumu ziņā, mums liktos pilnīgi neiespējams toreiz. Dažādi veidi aplikācijas un vispār mobilā datu pārvaide, kas notiek šodien. Manuprāt, to ir svarīgi atcerēties un saprast. Sādāk baidos, ka mēs varam iestrādāt šeit 2020. gadam tādus mērķus, kas varbūt drīzāk atbilst 2013. gadam. Taču starplaikā notiks daudz lietas, un tāpēc esmu pārliecināts, ka uzstādītie komisijas mērķi neatbilst realitātei. Mums ir jāsaprot, ka realitāte attīstās daudz straujāk nekā likumdošana. Tāpēc mans jautājums ir referentam. Es aicinu viņu pārdomāt šos mēķus un tam pakārtotās politikas, rīcība politikas, lai būtu tiešām saskaņots. Mums būtu daudz labāk noteikt augstus, tādus tiešām apjomīgus mēģus un tad uz tiem arī virzītiem. Es aicinātu, lai komisija tiešām skaidro, kā viņi rēķina arī šos mērķus 2020. gadam. Ja mēs tiešām runājam par globālajiem standartiem 2020. gadam, jo vairākās arī mūsu, protams, konkurences ekonomikās jāatzīst šodien, jau, piemēram, ir šies 100 megabaiti, tas ir vidējs rādītājs. Tā kā mums jābūt drosmīgākiem un reizē arī uzstājīgākiem. Mums ir jānosaka vairāk. Sādāk mēs baidamies, ka mēs būsim tikai 4. vai 5. vietā, bet labāk, ka mēs tomēr mērķējam uz pirmo vietu. Otkārt, mums ir jānodrošina arī, lai būtu attiecīgais finansējums struktūra fondi, kohēzijas fonds, kas ļauj nodrošināt pareizās investīcijas pareizai attīstībai. Mums jārunā par investīcijām, kas nodrošinās papildus atdevi Mēs nevaram te runāt par atsevišķo līdzekļu aizstāšanu. Komerc investīcijas notiek ļoti strauji. Un tas notiek šobrīd jau visā Eiropā, bet ne visur. Mēs varam pateikt, ka mēs esam gatavi atbalstīt arī augstākas kapacitātes attīstību. Mm, savādāk tā būtu cita situācija, ja mēs atbalstītu tikai komercinvestīcijas. Mums jānodrošina tās kā investīcijas, ko mēs arī līdz ar to iedrošinām, būtu tikai nepieciešamās papildus investīcijas tur, kur savādāk nebūtu privātu investīciju. Nu, mēs ļoti labi zinām, kāda ir situācija ir um, lielajās pilsētās, plaķos savienojums ar lielu kapacitāti, to var, protams, arī izdarīt ļoti strauji. Bet savukārt interesanti ir skatīties, ka parasti jau mēs runājam par problēmām, kas ar to saistās, ar to, ka īstenībā problēmas tieši šī straujā attīstība rada un veido šī digitālā plaisa. Lūk, ir šī strauja attīstība lielajās pilsētās nekā lauku videi. Tātad mums ir tieši svarīgākais panākt, lai arī lauki, reģioni arī tiktu iekļaut šajā plaķos savienojumos. Un lūk, trešā lielā lieta. Un arī, manuprāt, nozīmīgais secinājums būtu tāds, ka manuprāt, tikai ārkārtas skatījumos Tikai tajos gadījumā, ja citi līdzekļi nestrādā, ja mēs nespējam nodrošināt šo, protams, augstu mērķu sasniegšanu lielajās aglomerācijās, pilsētās, manuprāt, pirmkārt mums jādomā arī par atsevišķām Eiropas Savienības daļām, kas visu laiku tā kā velks nopakaļ, kur trūkst ieguldījumu, kur trūkst naudas, kas ir vienkārši nabag, nabadzīgi reģioni, kas vēl nav iekļaujušies kopējā ekonomiskā izaugsmē tā kā varbūt mēs arī to vēlētos. Nu, lūk, ņemot vērā visus izņēmumus, iespējams, es uzskatu, ka tieši šos līdzekļus mēs tomēr nedrīkstam izmantot jau blīvi apdzīvotājām reģioniem, kur jau tāpat būtu arī privātās investīcijas. Tieši tāpēc mans jautājums komisijai būtu, uh, Kā jūs to redzat? Kā to varētu panākt, kā to var precizēt un nonākt arī pie šāda rezultāta? Es domāju, ka mums skaidri jāatspoguļo tas arī prioritāšu sarakstos. Ja jūs gribat izmantot publiskos līdzekļus, šāds veicināšanas instruments visur un visiem, es baidos, ka jūs nespēsiet tomēr nodrošināt patiesu efektu, ja jūs vēlētos to koncentrēt vienā vietā. Nu jā, tas ir viss. Paldies! Nepaldies. Man tomēr jums jāatvainojas, bet ir tā, ka, nu, laiks skrien straujāk, strauji. Un līdz ar to šobrīd neviens no citiem ēnu referentiem nav lūdzis vārdu. Kāds tomēr lūdz? Kroicman kungs? Uh, Anders Tatters kundze? Došu jums vārdu, jā. Tomēr, lūdzu īsi, lūdzu kodolīgi tie, kas eh, runā pirms jums, jau izsmēla visu runas laiku. Jā, paldies priekšsādātāji. Mēs viņam redzam arī presē, ir atspoguļots Handelsblats, uh, eh, raksts par to, ka plaķos savienojumi dot milzīgu arī uh, izaugsmas iespēju, un daudzie DHL pēram uzņēmumu uzskata, ka līdz ar to varēs pavērt milzīgs jauns biznesa iespējas. Nu, lūk, tieši tas, ko runāja arī mans kolēģis Hokmārkungs. Uh, Ja mēs redzam, ka jau ja biznesa modelis ļoti labi darbojas, tad tur ir vēl papildus tā mm, jauna nauda piesaistīta, un tur nekādas Eiropas veicināšana vai Eiropas noteikums nevajag. To tāpat viss izdara jau privātie investori. Savukārt, tur, kur ir problēmas, uh, to jau mēs labi zinām, tie ir mazāk pilcīgi reģioni, kur ir ļoti vājas komunikācijas, telekomunikācijas, un tas galvenokārt lauku vide. Uh, Un tāpēc mums arī tur ir jāvērš visa palīdzība un arī atbalsts. Dažāda veida pētījumi pierāda, ka internets un modernās telekomunikācijas tieši varētu dot šo vajadzīgo grūdienu ekonomiskas izaugsmē. Tāpēc šis European Connecting Facility būtu svarīgs impulss tālāk attīstībai. Diemžēl šajā ziņojumā nav tieši runāts par Connecting Europe Facility instrumentu, bet gan pat vispārējām vadlīnijām telekomunikāciju tīkliem Eiropā. Es uzskatu, ka tas ir pats svarīgākais tiešām mm, uzskat e, jomu un pun, visu jomu, kas būtu jātīsta Eiropas kopējai ekonomiskai izaugsmē. Tāpēc, ka mēs skatāmies, ka šobrīd jau, kas notiek uh, tirzniecībā online tiešsaites režīmā, tas ar vienu pieaug. Uh, turklāt mēs tomēr redzam, ka tas viss tomēr saistās ar Eiropas arī zināmām robežām. Valodas barjeras ar vienu pastāv, un tāpēc tomēr mēs redzam, ka tas tiek pārvarēts. Un tas arī ir par labu maziem vidiem uzņēmumiem, jo tieši viņiem ir ļoti svarīgi, lai viņi varētu ie, ie, ieņemt savu vietu arī dalībvalstu tirgos, un līdz šim tieši valodas arī barjeras ir bijušas pārāk spēcīgas. Mēs arī saprotam, ka mums ir jākaro uh, ar nelegālajām darbībām. Tāpēc mēs apsveicam šos mērķus un prioritātes, kurās mēs nosakām inteliģents, enerģētikas un arī informācijas tīklus un ar tiem saistītās investīcijas. Visi papildus pasākumi, kas saistīti ar stār nozaru sadarbību un pārobežu sadarbību, dod šo arī pievienoto vērtību un ļauj pilnībā iznot iekšējo tirgus potenciālu. Mēs apsveicam uh, un mēs aicinām, lai tiešām mēs arī nodrošinām platjoslas savienojums. Tā ir absolūtā prioritāte, jo, ja nav platjoslas savienojuma, tad daudz pakalpojumu nav arī iespējami. Platjoslas savienojums attīstība ir jāiz, jātīst tālāk tieši laukos. Bieži vien tur vispār nav šī struktūras pieejams, un tas būtu jātīsta. Es arī pats zinu šo problēmu no savas pavalsts uh, Rainzemes uh, falces, un mēs arī uzskatām, ka tas ir tiešām ļoti nepieņemama situācija, kas ļoti kaitinoša. Tāpēc es skatu, ka savienojumā kopā ar atsevišķiem kohēzijas fonda līdzekļiem šis instruments varētu dot nozīmīgu labumu. Mēs saprotam, ka te arī ir jāizvērtē, vai investīcijas ir pamatotas vai tas atbilst arī iedzīvotāju vajadzībām, vai tas tā nākotnē arī turpināsies. Tāpat ir jāskatās arī iespējamas alternatīvas un alternatīvās tehnoloģijas. Varbūt tomēr iespējams savienojumi arī jau fiksētām telefonlīnijām un nemaz nebūtu vajadzīgs plātjoslas. Varbūt, ka tas varētu būt arī atsevišķs pievilcīgs risinājums atsevišķos reģionos ja mēs runājam tikai par to, ka jūs runājat par plaķos saviņām no 30 līdz 100 megavatu pār raidēm, tas īstenībā tehnoloģiskā ziņā ir neitrāli. Tur varētu arī nodrošināt ar pār, fiksētā telekomunikāciju savienojumu palīdzību. Un mēs nevajadzētu visu ierobežot tikai uz optisko tīkla kabeļiem. Tomēr ir jautājums, vai, piemēram, laukos ciemā būs īsti noderīgs šāds 200 megabatu optiskais tīkls vai reālākā iespēja 30 tūkstošu megabaitu tīkls. Mums jāskatās, protams, kāda varētu būt risinājumi. Es arī jau priecājos par iespējamu tālāko sadarbību ar referentu un referentiem. Paldies! Grazie. Eh, la signora Andesdotter vuole. Paldies. Andesdotters kundze, jūs arī vēlaties runāt? Nu, lūdzu. Uh, eh, tak. Jā, vēl uh, eh, taka mina kolēgur Frēra. Paldies. Es gribētu pateikties pārējiem kolēģiem par uh, teikto. Gribu uzdot jautājumu komisijai. Vai komisija ir domājusi par to, kā iesaistīt uh, MVU vairāk šajos infrastruktūras projektos lauku reģionos. Es neesmu pilnībā pārliecināta, ka liela izmēra infrastruktūra mobīlijos tīklos ir nepieciešama. Vai tas vienmēr būs labākais virzībā uz priekšu? Pieredze ar mobīlijiem tīkliem lauku reģionos konkrētos Eiropas Savienības reģionos, tur šis risinājums nav bijis viennozīmīgi pozitīvs, tāpēc jāpievērš uzmanība arī uh, vadu tīkliem lauku reģionos un uh, mazāk apdzīvotos reģionos. Paldies, un tagad uh, Balčītis kungam vārds, un pēc tam komisijai vārds. Tikrai pateiktas gana. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, mums šeit ir ļoti nozīmīgs priekšlikums, un uzskatu, ka tas būs arī nozīmīgs grūdienis Eiropas konkurētspējai un visai Eiropas Savienībai kopumā. Kolēģis teikumi, piemēram, Terēzes Madurēls kundz arī um, komentārs bija ļoti precīzs un bija ļoti nopietni precīzi jautājumi arī. Tātad galvenās bažas ir tāds arī, ko jau arī citi kolēģi norādīja, Tā kā mums galvenokārt ir jāpanāk precīzāks skats nākotnē, kāda situā situācija veidosies un kā mēs varam labāk izmantot tehnoloģijas mērķu sasniegšanai. Brīdī, kad iestājāmies Eiropas Savienībā 2004. gadā, mēs bijām ļoti noskaņoti arī plaši attīstīt plaķoslas savienojums un arī paredzējām ilgus līgumus 5-7 gadu darbībai šo savienojumu nodrošināšanai. Jāatzīst, ka realitātei tas nav izdarīts. Tāpēc varbūt, ka, ja mēs nostatītu lielāku komisijas lomu šajā ziņā, mums tomēr būtu jāpēc papildus iespējas arī vēl risināt diskusijas un domāt par jaunu tehnoloģiju aktīvāku iesaistīšanu nākotnē. kas ļaut labāk nodrošināt arī datu pārraidi labāk visos reģionos. Paldies! Kridzanovska. Pie... Paldies, Kridzanovskas kundzei vārds. Ceru, ka atbildes būs ļoti precīzas un arī īsas. Paldies! Trīs minūtes jums vārds. Uh, thank you very much. Paldies. Pirmkārt, gribētu pateikties par uh, laipniem vārdiem, kas bija vērst uz šo priekšlikumu. Šis priekšlikums tiešām ir tuvs uh, man komisāra sirdī, un es uh, uh saprotu uh, visas tās ambīcijas, kas ir iekļautas uh, stratēģijā 2020. Un, uh, proti nodrošināt atbilstību tām. Mēs, protams, sadarbosimies ar referentu un ēnu referentiem un visiem pārējiem deputātiem, kas ir interesēti šajā jautājumā un esam gatavi atbildēt uz jautājumiem, bet pavisam ātri atbildēšu uz jautājumiem, kas šeit tika uzdoti. Pirmkārt, mēs pilnībā piekrītam, ka priekšlikums, kāds tas ir šobrīd, arī ir vērsts uz to, lai samazinātu digitālo plaisu un uh, digitālās izmaksas. Uh, tas ir uzdevums digitālajai darba kārtībai kā tādai, un mēs plānojam to sasniegt ne tikai ar Connecting Europe Facility palīdzību, bet ar veselu pasākumu portfeli. Tie būs politiski un uh, finansiāli budžeta rakstura pasākumi, kas uh, šobrīd arī notiek un kas ir plānot arī nākotnē. Mēs uzskatām, ka savietojamība, papildināmība ar struktūra fondiem ir nodrošināma, ja vien noteikumi un regulācija, ko nosaka padoma un parlaments, neuzliek kādus ierobežojumus. Un priekšlikums šajā konkrētajā aspektā arī ir pārskatīts. Mēs saprotam, ka tas ļoti lielā mērā ir saistīts arī ar atsevišķu dalību valstu vēlmi pārskatīt konkrētu, uh, konkrētus formulējumus investīcijām platjoslas uh, tīklos. Pašreizējais priekšlikums uh, pieļauj zināmas sinerģijas un uh, citas konkrētas sinerģijas nepieļauj, bet uh, tas ir tas, kā mēs cerējām optimizēt situāciju, ņemot vērā ierobežotos finanšu resursus, kādi būs publiskajam sektoram šāda veida investīcijām. Mēs ļoti labi apzināmies, ka nav vienkārši precīzi noteikt, kā darbosies, kā rīkosies privātie investori un telekomunikāciju uzņēmumi, pieņemot lēmumus saistībā ar investīcijām. It īpaši platjoslas jomā Mūsu intervencija ir vērsta uz to, lai atbalstītu iniciatīvas, kad tās attīstās un uh, kļūst pieejams. Tas nozīmē, ka priekšlikums rada iespējas no atsevišķu dalību valstu puses, kā tas, piemēram, ir Francijas gadījumā šobrīd, tā tad tiek dotas iespējas uh, vietējām iniciatīvām, reģionālā un vietējā mērogā, kā tas ir arī citās valstīs. Ir ļoti svarīgi, ka ja vien ir iespējama privātā sektora iesaistīšanās, mums ir jāveicina šī privātā sektora iesaistīšanās, un tāpēc arī uh, priekšlikumā ir uh, CEF, Connecting Europe Facility, uh, Un, kā es teicu, mūsu intervence būs vērsta konkrētāk uz finanšu instrumentu pusi. Projektu izvēle iepriekš minēto apstvērumu dēļ būs saistīta ar eh, to, ko vēlas eh, ierosināt privātā, privāti investori un uh, publiskā puse. Mums nepieciešama elastība lai varētu palīdzēt publiskajām iestādēm izstrādāt, izveidot šos platjoslas projektus, ir tīpaši lauku reģionos. Mums eh, jānodrošina arī labas prakses tālāka nodošana, jo tāda tiek uzkrāta dažos Eiropas reģionos un eh, jādod iespēju šos labos risinājumus atkārtot, izmantot arī eh, citās Eiropas Savienības daļās. Mēs saprotam, ka šī ir joma, kas attīstās ārkārtīgi ātri Un tāpēc gribam aicināt pieļaut zinām elastību Connecting Europe Facility un arī vadlīnijās. Ir nepieciešams, protams, paredzēt kontroli un uh, jāparedz arī politisko lēmumu pieņemšanu procesu ietvaros, bet tajā pat laikā saprotam, ka uh, pārāk detalizēts priekšlikums, uh, smags priekšlikums padarīs rīcību neefektīvu, neiedarbīgu. Mēs pilnībā piekrītam, ka ambīcijām jābūt pietiekam lielām, bet ir jāsamēro ambīcijas un uh, ticamība. Jāuzklausa, kāda ir tirgus reakcija, un uh, šobrīd komisāras krūzes ierosinātie mērķi ir uh, tādi ļoti tālajoši. Tas, ko mēs ierosinam, paredz to, ka privātās investīcijas netiks izkaisītas, finanšu in instrumentu nosacītība ir paredzēta. Kā to paredz finanšu regula, tas nozīmē, ka publiskie fondi, ja tiek izmantoti investīcijām, tāda Eiropas investīcija banka Uh, biznesa neizdošanās gadījumā neļauj publiskās investīcijas uh, pazušanu. Es gribētu nodot uh, vārdu kolēģim, kurš tagad atbildēs par pārējiem jautājumiem. Sēdz vadītāja saka, jums ir palikusi vēl viena minūte. Es ļoti atvainojos, bet mums tik tiešām ir jāpieturās pie atvēlētā runāšanas laika. Vēl vienu minūti kolēģim. Uh, Paldies, tad atbildēšu uz ļoti konkrētu jautājumu, ko man, ko uzdeva Stasnovska kungs par to, kā jomas tiek izraudzītas. Un te runa par pakalpojumiem. Ir trīs uh, kritēriji. Šai jomai ir jābūt uh, digitālas problēmas uh, gadījumā. Tāpat ir jābūt uh, pietiekam nobriedušam konkrētam sektoram. Bieži vien e-jomā Elektroniskajā jomā notiek dažādi iz, izmēģinājumi projekti. Un jāskatās arī, cik izmantojams, pielietojams ir uh, šis risinājums. Tātad šie trīs ir uh, kritēriji, kas arī tiek iekļauti mūsu priekšlikuma pielikumā. Bet uh, gribu teikt, ka šis kritērija saraksts ir atvērts. Doma ir tāda, ka mēs kopā ar likumdevējiem varētu pievienot vai paņemt nost kādas projekts, ja tas būtu nepieciešams. Un noslēgumā savā dzimtajā valodā gribu teikt. Jā, patiesībā runājot par maziem vidējiem uzņēmumiem lauku reģionos, ka tas tiešām viņiem ļoti palīdzēs. Paldies, saka priekšsādātāji, un domāju, ka būtu labi, ja komisija varētu rakstiski sniegt atbildes uz pārējiem jautājumiem un tā tad iesūtīt rakstveida atbildes. To mēs ļoti augstu novērtētu. Mēs esam iekavējuši jau laiku. Varbūt, ka Tazinovska kungs eh, nevēlas neko teikt, noslēdzot debatas. Jā, izskatās, ka viņam nav nepieciešams tagad izteikties. Tā tad mēs līdz ar to varētu arī noslēgt šo jautājumu. Es negribēju jums sarežģīt dzīvi, priekšsēdētājs kundz, bet tomēr gribu īsi izteikties. Es gribu izteikt divus komentārus. Pirmkārt, pilnībā piekrītu Trautmanas kundzei, ka ļoti svarīgi, lai tiktu pareizi prognozēts nepieciešams finansējums, lai mēs varētu atrisināt pamatproblēmas. Un arī priekrītu Pragerkungam, esmu informātiķis, matemātiķis pēc izglītības. Uh, Un tas, ko es savulaik mācījos universitātē, protams, tas bija eh, toreiz savulaik, tas, ko es mācījos, bija tiešām kaut kas ļoti moderns, un tagad tas jau ir ļoti novecojis, jo šī attīstība ir ļoti strauja, un mēs pēc dažiem gadiem vēl būsim aiztiegušies vēl uz priekšu. Paldies visiem, un esmu gatavs sadarboties ar kolēģiem. Per le prossime scadenze e comunque sarà. Jūs jau zinat, kāds ir laika grafiks un kāds ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Šo informāciju jūs saņemsiet arī rakstiski, un tad mēs pāriem pie nākošā darba kārtības jautājuma, un tas ir uh, programma veselības izaugsmei. Uh, referente ir Madija Badija Kučekundze. Lūdzu, izteikties jūs īsi arī pārējās runātājs, jo mēs jau esam krietniekavējuši. Paldies! Es eh, izteikšos īsi, uzklausīšu arī kolēģis, bet atbilstoši mūsu kolēģiem, audiovizuāla darba izplatīšana tiešsaistē ir eh, nākošais jautājums. Priekšsādātājs kundze sakrunātāja no zāles audiovizuāla darba izplatīšana tiešsaistē ir jautājums, kas nāk eh, pirms šī. Bet, saka priekšsādātāja, man ir jauns darba kārtības variants. Kur jautājumu jūs gribat izskatīt? Sāksim ar veselību. Labi. Paldies, tas ir itra atzinums kultūras komitejai par audiovizuālā darba izplatīšanu tiešsaistē. Enču kungs sāka darbu pie šī jautājuma, bet viņš aizgāja no mūsu komitejas, un kad viņš aizgāja no mūsu komitejas, tad man tika nodot šis ziņojums. Un es gribētu teikt, ka es principā esmu strādājusi balstoties uz Enču kunga iestrādēm. Esmu vēl pievienojis dažas idejas tām, ko viņš bija izstrādājis. Tā tad ir jānorāda uz tirgus eh, fragmentāciju. Pastāv dažādas barjeras, ir sarežģītas licencēšanas un eh, certificēšanas procedūras, ir nepieciešama Eiropas līmeņa koordinācija tā, lai mums varētu būt vienots digitālais tirgus. Tāpat lielāka uzmanība jāpievērš eh, tam, lai uzlabotu tiešsaistes eh, pārraides eh, platformu drošību. Eh, autortiesības bieži vien tiek pārkāptas tiešsaistes režīmā, ir tīpaši audiovizuālajā sektorā, tiesību turētāji, izplatīšanas platformas, tehnoloģiskās kompānijas uzņēmumu un interneta pakalpojumu sniedzēji un sabiedrība. Tātad visām šīm pusēm ir jāstrādā koordinētā veidā kopā. Jāplūko arī godīga, godīgs atalgojums tiesību turētājiem radošās, eh, radošajās nozerēs. Tāpēc domājam, ka būtu labi, ja tiktu veikts visaptvarošs pētījums Eiropas Savienībā, tas mums ļautu izprast, kā, kāds ir pro problēmas raksturs. Un tas varētu arī palīdzēt mums rast pareizos risinājumus. Mēs uzskatām, ka iekšējā tirgus harmonizācijas birojas Eh, kurš nesen ir saņēmis vēl papildus uzņēmums saistībā ar eh, intelektuālo īpašumu tiesībām, ka tā varētu būt labākā struktūra, kas varētu būt atbildīga par šiem jautājumiem. Tādā veidā mēs izvairītos no pārklāšanās un efektīvi notiktu resursu izmantošana. Un visbeidzot, gribētu šeit runāt par eh, radošu Eiropu. Tā ir kopienas programma, kurā ir uzsvērts tas, cik uh, svarīga ir uh, izplatīšana tiešsaistē audiovizuālajiem sektoram, jo tas nodrošina piekļuvi ne tikai Eiropā, bet ārpus Eiropas robežām, un tas nodrošina arī labāku sociālo kohēziju. Tātad šīs ir galvenās idejas, uh, kas iekļauts atzinumā, un būšu priecīgi uzklausīt kolēģu ieteikumus. Paldies! Paldies! Uh... Marija um, Badīja, jūs sniedzāt mums ļoti daudz informācijas īsā laikā. Anders Dotter kundzei vārds. Jā, es gribēju pateikties uh, Badie Kučets kundzei par uh, šo stāstījumu, par prezentāciju. Protams, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai pēc iespējas vairāk informācijas būtu pieejams internetā un lai to varētu izplatīt internetu lietotājiem. Man tomēr ir zināmas bažas, ka šis ziņojums pašreizējā formā aicina sadarbību starp privātajiem, starp privāto sektoru Un tas, zināmā mērā, varētu traucēt uh, intelektuālajiem īpašuma tiesībām. Tā ir metode, kas jau faktiski ir izmantota agrāk, lai apdraudētu tīkla neutralitāti vai arī lai nedotu brīvu piekļuvi. Un potenciāli tas var radīt ļoti negatīvas eh, sekas uzņēmējdarbībai un eh, vienotā digitālā tirgus attīstībai. Es gribētu zināt, kādas ir domas eh, pamatā tam, ko referents šeit ir uh, sarakstījusi. Paldies! Ci sono altre richieste di intervento? Vai vēl kāds gribētu izteikties, prasa priekšsādātāji? Mm, tad es došu vārdu uh, Andru uh, kungam no Eiropas komisijas. Uh, merci, madame la présidente. Um... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Zaļajā grāmatā par intelektuālo īpašumu, kas tika publiskota 2011. gada maijā. Mēs esam ievietojuši mūsu internetu mājaslapā visus uh, dokumentus, ko esam saņēmuši pēc zaļās grāmatas uh, publiskošanas. Esam saņēmuši 220 atbildes, daudz no to autoriem ir īpašumu tiesību mm, turētāji, intelektuālā īpašumu tiesību īpašnieki. Un mēs esam paredzējuši drīzumā, tātad šā gada rudenī, oktobrī organizēt publisku uzklāstīšanu par eh, šiem jautājumiem. At eh, attiecībā uz jautājumiem, kas tika uzdoti mm, iepriekšējās runās par, es nesapratu, vai tie bija jautājumi referentam, vai tie bija jautājumi par zaļo grāmatu, nevisai labi sapratu. Es... Te bija runa par uh, uh referenta uh, uzmetumu, uh, kas bija paredzēts šai komitejai. Vai Jūs pabeidzāt? Jā, labi, tad es došu vārdu atpakaļ uh, uh Marijai Badie, kura varētu uh, pāris minūtēs noslēgt šo jautājumu. Paldies par komentāru. Es zinu, jautājums tika uzdots komisijai, bet es gribētu tomēr dot savu viedokli. Domāju, ka ļoti skaidri ir uh, redzams, ka ir reāla nepieciešamība panākt uh, līdzsvaru starp uh, tiesību turētājiem, tiem, kas rada, un uh, tie, kuriem ir piekļuve internetā. Un tas nav vienkā, vienkārši līdzsvarošanas uzdevums. Mēs jau dažādās parlamentu komitejās par to esam runājuši gadiem ilgi. Balstoties uz uh, veikto darbu, domāju, ka ir, protams, svarīgi, lai debats notiktu. Tieši tāpēc ir ļoti labi, uh, ka ir paredzēta uzklausīšana, kā komisijas pārstāvs teica. Mums tik tiešām jāstrādā kopā un jānāk lejā kopīgi risinājumu patērētājiem, intelektuālu īpašumu radītājiem, tiesību turētājiem, tad, tad visiem ir šī nepieciešamība, lai uh, tiktu rasts līdzsvarots risinājums. kā es teicu, tas ir nepieciešams gan uh, ideju autoriem, radītājiem un tiem, kuriem ir arī piekļuva internetam, kas uh, to lieto. Tātad tas nebūs viegli, bet tas arī jādara. Paldies, paldies, kundzei. Esam noslēguši 21. jautājumu. 7. marts ir uh, grozījuma iesniegšanas termiņš. 22. aprīlī notiks balsojums Citra komitejā. Un tagad atkal došu vārdu Marijai Bediem. Mēs runāsim par trešo programmu veselību izaugsmē. Tā ir trešā daudzgada programma. Vēl viens jautājums. Jums tiek dotas 5 minūtes, eh, Badie Kučet kundze, un eh, es atvainojos, ka lieku eh, visiem tās teikties. Paldies! Domāju, ka man nevajadzēs nemaz 5 minūtes izteikšos īsi. Šī programma veselības izaugsmē nāk ļoti sarežģīts ekonomiskās situācijas laikā Eiropā, un, protams, ka Eh, tā ļoti lielā mērā saistās arī ar novecojošo sabiedrību. Eh, stratēģijas 2020 ietveros tiek izvirzīta arī veselības stratēģija, lai nodrošinātu inovācijas, ilgspējīgu veselības aizsardzības sistēmu, lai uzlabotu Eiropas eh, veselības aizsardzības sistēmu stāvokli, lai novērstu pārobežu draudus, bet komisijas priekšlikumā ir arī paredzētas iespējas lai varētu stiprināt rīcību Eiropas Savienībā citās jomās, kas ir saistīts ar veselības aprūpi lai mēs varētu veikt uh, horizontālas darbības, piemēram, izmantot šo programmu, lai veicinātu medicīnisko pētniecību un koordinētu to Eiropas Savienības līmenī. Veselības pētniecības uh, izveidošana arī veicinās šo ilgspējību. Tāpat nepieciešams lielāku uzmanību pievērst veselības uh, Um, līmeņa atšķirībām dažādos sektoros un reģionos. Migrācija nozīmē to, ka slimības, kas kādreiz bija problēma tikai jaunatīstības valstīs, uh, kļūst uh, problemātisks arī Eiropas Savienības teritorijā. Tātad, ja mēs stiprināsim darbu Eiropas Savienības ietvaros un izvērtēsim Eiropas Savienības vajadzības, tad mēs uzlabosim dzīves kvalitāti arī attīstības valstīs, un tas noteikti dos ieguldījumu šo valstu ekonomikās. Uh, Tāpat jānodrošina, lai veselība un izaugsme iet roku rokā ar uh, iniciatīvu jaunas darba vietas jaunām iemaņām, new skills for new jobs, ja tīpaši runājot par tās augtajām uh, eh, baltajām darba vietām. Tās ir uh, darba vietas veselības aprūpas un sociālā pakalpojuma jomā Eiropas Savienībā jāpanedz nepieciešamie resursi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu apmācību un mūža izglītību darbņēmējiem minētajā nozarē. Tur ir apmēram 20 miljonu cilvēku nodarbināti un tur ir izaugsmas iespējas, īpaši ņemot vairāk tāpēc, ka sabiedrības novecošanās notiek Eiropas Savienībā. Manos un programma de investigación. Gribu atgādināt, ka šī nav uh, pētniecības programma kā tāda, tai ir jāietver dažādas iespējas ko paredz jaunās tehnoloģijas un inovācijas, lai varētu izmantot pilnīgu potenciālu veselības aprūpē un lai veselības uh, aprūpu padarītu efektīvāku. Tā tad ir svarīgi um, meklēt uh, jauninājumus uh, tehnoloģijās, uh, piemēram, RFID izmantošana, radiofrekvenču identifikācija, jāizmanto arī lieliskā interneta attīstība un es uh, tagad ar prieku klausīšos komentārus par uh, šo atzinumu. Paldies! Tagad gribētu dot vārdu uh, Jordan Čizelī kundzei, kas ir ēnu referente. Zā, uh, uv... Paldies! Paldies uh, manai cienītāji kolēģei par ievadu vārdiem. Ir tiesa tā, ka mēs uh, uzskatām, ka šis dokuments ļoti noderīgs, īpaši domājot par krīzi un par sabiedrības novecošanu. Turklāt tas ir ļoti nozīmīgs tieši tāpēc, ka mums jārisina arī klimata pārmaiņas. Mums ir skaidri jānošķir vairākas lietas. Cik lielā mērā tad arī tieši no finanšu skatpunkta mēs kādu sadaļu tad no budžeta arī novē, pievēr, tieši novirzīsim klimata pārmaiņu apkarošanai. Tā ka mums nav tas jāskat atrauti. Jautājums ir, protams, ir par cilvēku labklājību un otrs arī par ekonomisko un arī vides ilgspējību. Daudzās prasības, kas skar cilvēku resursus līdz pat 2020. gadam, nu, mēs palstāmies uz to, ka katru gadu mums būs trūkums dažādu veidu personālā tieši medicīnas un sabiedrības pakalpojumu sniegšanā. Uh, kurā pat Eiropa teikt viens miljons trūkstošo darbu roku. Un tāpēc mēs uzskatām, ka mums ir jārunā par veselības aprūpu nevis tikai patieso akūtu aprūpi, bet arī īpašo aprūpi, kas nepieciešama medicīnas aprūpē. Ja mēs tiešām vēlamies arī attīstīt šo tirgu, mums Eiropas Savienībā jārada arī pievienotā vērtība. Mums ir jānodrošina tās, ka pilnībā uh, tiek nodrošināta mūsu programmas sinerģijas. Šī programma, kas ir vēsta uz izaugsmi, ir jāsasaista arī ar citiem struktūra fondiem un arī šo apvārsni pētniecības programmu 2020. gadam. Piedāvāti grozījumi. Mm, nu, es varu tik daudz piekrist ir pareizi. Tātad personāla apmācībām, tālākā kvalifikācija, arī rūps par vismazai sargātām kām personām un par veselību kopumā un par veselības aprūpas sistēmu dalībvalstīs. Papildus vēlos norādīt, ka ir skaidri jāsniedz atbalsts visiem šiem lieliem mēķiem. Šie četri lielie mēķi ir skaidrs prioritātes, un jau reiz viņš ir prioritātes, tad arī viņiem ir jābūt līdzsvarotiem. Referents kundze ļoti precīzi un labi arī aprakstīja. Viņa norādīja, ka nav runa tikai par pētniecības un attīstības programmu, bet ka tas ir jāuzskata, ka arī ir viena no četriem lieliem mērķiem. Otkārt, papildus šī iespēja tiešais finansējums, ko iegūstam no atsevišķām akcijām, kas jau ir arī paredzēta un ko mēs redzam arī šajā likumdevēja dokumentā. Mums ir jāskatās, vai tiešām komisija tad būtu gatava to finansēt bez konkursa izsludināšanas, ja jau tas ir paredzēts viņu pašu darba rīcības plānā. Tāpēc eh, mēs redzam arī šeit papildus uh, finanšu līdzekļus. Mums vispār vajadzētu darīt tā, lai mēs pirmkārt jau paredzam šādu iespēju, ka bez konkursa izsludināšanas tiek no, novirzīti līdzekļi. Uh, bet ir pirmkārt jādefinē konkrētie kriteriju. Līdz šim šādi kriteriji nav definēti. Lūk, daži tehniski komentāri. Uzskatu, ka arī dokumentam vajadzētu ļoti precīzi pateikt un atspoguļot līdzinējo Eiropas parlamentu pozīciju. Tas līdz šim tā nav izdarīts. Un es arī vēlētos, lai tiktu precizēta nevalstisko organizāciju neatkarība, lai būtu skaidri pateikt, ka viņi ir politiski neatkarīgas organizācijas. Paldies! Sì, se non ci sono altri interventi, la parola rappresenta. Jā, vairāk neviens nav pieteicies izteikties, tad es došu vārdu Žiholkungam no komisijas. Uh, hello, uh, my name is Rob. Mm, mani sauc Robalds Saltiks, es runāšu komisijas vārdā. Paldies par šo iespēju. Itri komitejā paust uh, viedokli par šo priekšlikumu. Mēs esam kontaktējušies ar uh, referenti. Mums jau bijušas iespējas pārunāt uh, zināms priekšlikumus, un mēs ceram, ka mēs varēsim arī turpmāk noskaidrot jautājumus. Saistībā ar šo iesniegto priekšlikumu projektu mēs piekrītam, ka šī programma būtu jāplūko visas komisijas stratēģijas ietvaros, tātad eh, Eiropas eh, stratēģijas 2020. gadam ietvaros, un eh, šis, šis pats nosaukums pauž domu, tātad kāda varētu būt, kāds varētu devums izaugsmai. Jo veselīga sabiedrība ir priekšnosacījums, lai šāda izaugsme notiktu. Tomēr mēs gribējām uzsvērt to, ka runājot par tā saucamiem nabadzības izraisītiem un novārtu atstātiem slimībām. Tas ir jautājums, kas ir eh, plašāks nekā programma to var aptvert, jo lielākā daļa šo slimību um, nav Eiropas Savienības uh, teritorijā. Mēs katrā ziņā esam pateicīgi par eh, grozījumiem, kas ir saistīti ar tās augtajām baltajām darba vietām, jo tas pilnīgi atbilst tā idejai, ko arī mēs izstrādājam šīs programmas ietvaros. Tātad tā ir lieta, ko mēs noteikti ņemsim vērā, pārdomāsim. Tālāk par saikni starp eh, veselības programmu un eh, apvārsni 2020. gadam šo pētniecības programmu, mums ir nepieciešams uh, skaidrs nodalījums attiecībā uz darba spēku. Šī ir mazāka programma nekā pētniecības programma, un uh, mūsu ambīcija nav doties uh, pētniecības virzienā, bet drīzāk veicināt pētniecības darba rezultātu izmantošanu dalību valstīs, izmantojot jau esošos finanšu instrumentus, kā piemēram Actions with Member States darbības eh, dalībvalstīs. Attiecībā uz Jordans Čizels kundze teikto gribētu apstiprināt, ka nav nekādas aktivitātes, kas tiek eh, ierosinātas, eh, neizsludinot priekšlikumu konkursu. Mēs pilnīgi ievērojam Eiropas Savienības noteikums attiecīgā finansējuma piešķiršanai un esam pilnīgi droši, ka Eiropas nodokļu maksātāja nauda tiek ļoti saprātīgi izmantota. Uh, Un uh, viss, kas ir saistīts ar programmu, par to galu galā lēmums pieņem programmas komiteja, tā piemēram, uh, pasākumi, kuros iesaistās dalību valstis, uh, tie vienmēr ir pakļauti priekšlikuma konkursam, tā tad tur tādas lielas izmaiņas nav notikušas salīdzinot ar pašreizējo programmu. Tas bija tāds viens jau piemērs skaidrojums. Jā, mēs katrā ziņā divpusēji varam citus jautājumus vēl noskaidrot, tas arī viss īsumā no manas puses. Paldies! Nav ieslēgts mikrofons zālē. Jā, paldies. Vai referente gribētu noslēgt šīs diskusijas? Paldies. Es tikai gribēju pateikties Eiropas komisijai par uh, palīdzību, gribēju pateikties uh, Čortans kundzei par komentāriem. Protams, mēs turpināsim strādāt pie šī jautājuma tā, lai šis ziņojums tik tiešām varētu uzman, uzlabot uh, programmu veselība izaugsmai. Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 7. marts, 2012. Uh, dienā. Kelī kungs vēl gribēja kaut ko teikt. Jā, paldies. Es atvainojos, es gribēju jau agrāk izteikties par uh, audiovizuālo darbu. Uh, izplatīšana tieši saistē. Ivo Belets lūdza man uh, izteikties. Viņš uh, ir delegācijā, viņš nav Briselē, un man ir uh, viena lapas pus, ko viņš man lūdza nolasīt, jo darba kārtība, jāsaka, bija juceklīga šajā sēdē, un es nepagūpu pieteikties. Okay. Yo, evidentemente, no tengo ningún inconveniente. Protams, man nav nekāda iebildumi ka Kelī kungs nolasa Belet kunga komentārus, bet mans ierosinājums ir tāds, ka mēs sanākam kopā un pārunājam to visu. Nu, vienkārši, lai tagad pātrinātu laiku, jo pātrināt sēdz darbu. Es nezinu, kā jūs vēlties, saka referenti. Vienkārši ierosinājums no manas puses piedāvājums, ka mēs to varam apskatīt uh, savā starpā. Sì, se non ci sono problemi per... Priekšnādātāju. Un, nu, šķiet, ka mēs jau noslēdzām diskusijas un visi bija izteikušies. Ja jūs neiebilstat, tad tomēr mēs varētu protokolā piefiksēt Beleta kunga devumu, un jūs varētu pēc tam referenti Es domāju, tas būtu vienkāršāk, jo mēs jau esam noslēguši diskusijas. Tātad, ja jums uh, šis uh, devums ir rakstiski, lūdzu iedodiet sekretariātam arī kopiju. Tāpat, tātad, tā it kā Belitkungs šeit būtu izteicies, protams, mēs nodosim arī kopiju uh, referentei. Un, ja ir kādi jautājumi, tad jūs tos varat vēl var pārunāt. Vai darīsim tā? Labi, paldies, tad iesniedziet mums Belita kunga komentāru kopiju. Tas būtu ļoti noderīgi. Tālāk pāriem pie nākošā darba kārtības jautājuma, un tas ir 18. punkts mūsu darba kārtībā. Nolīgums par viltotu preču tiesniecības apkarošanu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm - Austrālija, Kanāda, Japāna, Korejas Republika, Meksika, Maroka, Jaunzēlanda, Singapūra, Šveica un ASV. Amēlija Andersdotter. Tagad došu vārdu Amēlijai Andersdotterai. Tak, ordföranden. Um, Tak. Paldies, priekšstādātāji. Es arī gribētu pateikties kolēģiem, ēnu referentiem, kas uh, ir snieguši lielu palīdzību. Šis tirzniecības nolīgums uh, paredz uh, pārtraukt uh, Uh, viltot preču tirzniecību. Tik jau agrāk norādīts, ka uh, sarunu vešanas uh, process un caurskatāmības trūkums šāda veida sarunās, ka tas ir jau iepriekšādīs problēmas. Mēs jau esam iesnieguši rezolūcijas, kuras ir bijušas veiksmīgas un ir uzlabojušas caurskatāmību un piekļuvi dokumentiem ne, pēdējie divi mēneši ir bijuši ļoti bagātīgi Eiropas Savienības dalībvalstīs, ir bijušas debats par šiem jautājumiem, esam redzējuši protestus pret eh, šādiem nolīgumiem. Un eh, es domāju, ka ir daudzi, kas ir saņēmuši eh, elektroniskās vēstules, zvanus no satrauktiem pilsoņiem par to, kā šis nolīgums ietekmēs reāli viņus. mums kā iestādēji un konkrēti kā komitejai jāpauž savas bažas par to, kā šis nolīgums ietekmēs nozari. Pagājušā nedēļā komisija izlēma nākt klajā ar preses paziņojumu, kurā tiek ņemtas vērā šīs Eiropas pilsoņu bāžas. Un jautājums tiks uzdots Eiropas kopienu tiesai par to, vai šis jautājums, šī nostādna atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem. Protams, to var tikai pozitīvi vērtēt, ja komisija uzskata, ka šis jautājums ir detalizētāk jāizvērtē. Tomēr daudz jautājumu, kas ir šeit uh, pacelti, uz šādiem jautājumiem netiks rastas atbildes, ja vienkārši prasīs, lai tiesa nāk klajā ar savu sākotnējo nolēmumu. Telekomunikāciju sektors jau ir paudis bažas, ka šis nolīgums uzliek par pienākumu sadarboties ar privātām struktūrām, kam var būt ļoti negatīva ietekme uz tīklu neutralitāti, jo, ne, jo internetam ir jābūt atvērtai un godīgai platformai, kur ir pieeja gan uzņēmējiem, gan radošajiem uh, darbiniekiem. Tāpat arī maz un vidēja izmēru uzņēmumiem, uzņēmējiem ir tāds viedoklis, ka tas varētu ietekmēt uh, negatīvi arī viņu turpmāko dzīvi un darbību. Daudzi nosacījumi, kas ir paredzēti šajā nolīgumā, nav tradicionāli Eiropas Savienības tiesību aktiem un bieži vien pat nav saistīti ar uh, spēkā esošiem tiesību aktiem. Te ir jautājums zīmes par to, kā šī nolīguma darbība var ietekmēt uh, spēkā esošo tiesību aktu interpretāciju Eiropas Savienībā un kā tas viss var ietekmēt uh, nozari. Tāpat ir jautājums par to, vai šo nolīgumu var izmantot uh, trešajās valstīs tādā veidā, lai tas radītu tirzniecības barjeras starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm, ja trešo valstu iestādes tiek uh, veicinātas, aicinātas uh, paredzēt kaut kādus filtrus vai citus kontrolas mehānismus, kas potenciāli varētu radīt šķēršļus Eiropas Savienības tirzniecības uh, partneriem, lai viņi varētu iesniegties uh, šajos tirgos aiz robežām. Šie jautājumi nav aplūkoti, tur vēl nav gūtas atbildes, nav veikta nekāda izpēta par to, cik lielā mērā šis nolīgums varētu skart, teiksim, telekomunikāciju industriju, vai tas varētu ietekmēt uh, inovācijas uh, mazos uzņēmumos. Ir tagad konkrēta situācija. Komisija ir uh, nolēmus tātad nu, nodot jautājumu kopiet, kopienu tiesai. Tas nozīmē, ka mūsu darbs šajā iestādē tiek, tā teikt, eh, pabīdīts malā. Šķiet, ka mēs nevarēsim kā institūcija dot atbildi, kamēr netiks eh, saņemts eh, kopienu tiesas nolēmums. Un galīgi nav no skaidrs, kā situācija veidosies nākotnē. Šķiet, ka daudz kas būs atkarīgs no Eh, Starptautiskās tirdzniecības komitejas eh, pārunātā un no tās secinājumiem rīt. Un domāju, ka būtu ļoti žēl, ja mēs nevarētu turpināt šo politisko diskusiju. Jautājumam šobrīd ir pievērsta liela uzmanība. Arī dalībvalstīs eh, mēs redzam, ka tas ir jautājums, kas ir jāizdebatē. Ļoti, ļoti daudz ir interesēts šajā jautājumā, un mēs šo interesi par jautājumu arī saglabāsim. Viens iespējams risinājums ir tāds, ka mēs šajā komitejā pasūtam pētījumu par to, kā šis nolīgums varētu ietekmēt uh, tīklu, ne, tīkla neutralitāti vai arī uh, tieši saistas uh, pakalpojumu tirgu. Un tas būtu iespējams, mm, ka šāds pētījums tiktu veikts līdz tam laikam, kad kopiena tiesa arī mm, izteiks kādu atzinumu. Man un ēnu referentiem būtu ļoti noderīgi sekot uh, darbam, kas notiek uh, Starptautiskās tirzniecības komitejā, gan tagad arī, gan arī turpmāk, ir bijušas norādes, ka Inta komiteja varbūt vēlēsies izstrādāt tādu sākotnēju provizorisku ziņojumu, tā lai šīs debatas varētu uzturēt, tā tad, lai sabiedriskās debatas turpinātos notikt, un varbūt mēs varētu dot tur savu ieguldījumu. dodot dēvumu arī no mūsu komitejas un arī no nozars viedokļa. Jūra komiteja iespējams varbūt gribēs, lai Eiropas parlaments sekotu tam, kā notiks uh, diskusijas kopienu tiesā, un mums noteikti vajadzētu saņemt informāciju par to, kas tur notiks. Tā tad Mums ir liela interese par to, kā situācija veidosies, bet uh, nekas vēl nav skaidrs. Mēs, protams, sniegsim jums informāciju, kad, kad un kādu to saņemsim. Es uh, uh, gribu uzklausīt, kas kolēģiem ir sakāms šajā jautājumā. Jautājums ir būtisks, jautājums ir liels. Un pie tā mēs vēl daudzreiz atgriezīsimies nākotnē. Paldies! Bene, grazie per questa relazione. La parola. Liels paldies par jūsu uzrunu. Tagad vārds De Angelis kungam, kurš ir ēnu referents. De Angelis, lūdzu. Vārds jums. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es augstu vērtēju referentes uh, veikumu. Viņa veikums ir uh, stabils pamats mūsu turpmākām diskusijām. Nevēlos veltīt pārāk daudz laika, runājot par to, cik uh, liela sabiedriska nozīmība ir akta nolīgumā. Mēs, zinu, ka, mēs zinām, kāds ir aptvērums, kādas ir likmes šai lietā. Tas visiem ir jau ļoti labi zināms. Mēs uh, runājam par Eiropas Savienību kā uh, zināšanu ekonomiku un šādas tieši saistas pasākumi nozīmē, ka zināšanas ir arī saziņa, un tādēļ dalību valstīs ir sacēlies protests pret šo nolīgumu. Akta nolīgums ir saistīts arī ar virtuālās pasaules robežām. lai gan šis nolīgums ir pirmkārt vērsts pret preču viltošanu, ir vērsts uz uh, viltotu preču apkarošanu, bet tas uh, šeit uh, ir runa par to, ka nelegālās preces apdraud darba vietas, uzņēmums, pat cilvēku veselību, un tādēļ ir jāvēršas pret starptautiskām uh, bandām, kas tirgo viltotus ražojumus. Tāpat ir bijuši gan likumdošanas, gan iniciatīvas uh, ziņojumi, kas prasa veikt stingrākus pasākumus juridiskā sadarbības uh, jomā, veikt preču konfiskāciju un īstenot citus pasākumus. Mm. Un uh, pat mūsu veiktie pasākumi, diemžēl, atpalika no reālās situācijas. Tā kā runa šeit pirmkārt ir par preču viltošanas apkarošanu, gribēju jautāt komisijai, kāds reāls ieguvums būs no tā, ja šis līgums stāsies spēkā, bet tajā nav iekļauts ne Indija, ne Ķīna. Uh, un kādēļ mums ir tā jāsteidzas, kādēļ mēs nevaram šos pasākumus īstenot ar PTO un apvienoto nāciju starpniecību. Un ja mēs runājam par preču viltošanu, es domāju arī tad šis teksts būtu uzlabojams. Šeit ir runa nevis par uh, nolīguma grozīšanu, bet gan par izvēles ratifikāciju. Mēs varam teikt tikai jā vai nē, bet nevaram neko citu šeit grozīt attiecībā uz akta nolīgumu. 27. pāns ir viens no strīdīgākiem jautājumiem šai debatēs par, šeit ir runa par tieši saistas pirātismu apkarošanu, par saturu un formu dokumentā nav konkrēti teikts, ka šiem autortiesību pārkāpumiem ir jānotiek uh, rūpnieciskā apmērā, lai pret tiem vērstos. Un daudz kas ir darīts kopš IPRID uh, viens direktīvas pieņemšanas. Un jāsaka, šīs debates uh, Eiropā nav nekas jauns, ir iesaistītas dažādas un atšķirīgas interešu grupas. Uh, Manuprāt, akta nolīgums patiesībā nerisina preču viltošanas apkarošanas problēmu un pat um, nerisina autoru tiesību aizsardzību tiešsaistes režīmā. Ļoti būtiski ir paturēt prātā, ka šādos nolīgumos Eiropas parlaments nevar stāvēt un noraudzīties uz visu no malas. Protams, ir notikušas konsultācijas ar sabiedrību, ir iztenots ietekmes novērtējums, lai rastu vienprātību par autortiesību aizsardzību. Bet, manuprāt, tas viss notika tikai formāli, tie bija tādi kosmētiski pasākumi, kas neko patiesībā nedeva, Tā, tie neradīja uzticību pilsoņos interneta pakāpojumu sniedzēji kļūst par interneta regulātoriem. Un viņi uzņēmsies tiesību aizsargājošo iestāžu lomu šai sakarā. Direktīva par autortiesībām nepiešķir šādas pilnvaras, un, manuprāt, tas tiešām varētu nodarīt kaitējumu uh, tiesībām uz privātās dzīves aizsardzību. Ja mēs gribam risināt jautājumu par uh, autortiesību aizsardzību tiešsaistes režīmā, tad mums ir jāveic ietekmes novērtējums par zināšanu sabiedrību. Protams, mēs nezinām, kādu lēmumu pieņems Eiropas kopienu tiesa par šo jautājumu saistībā ar pamattiesībām Eiropas Savienībām. Mēs uh, zinām, ko uzskata Eiropas komisija. Mm, šeit ir runa par intelektuālā īpašuma aizsardzības standārtu paaugstināšanu pasaules līmenī eh, saistībā ar Eiropas Savienības uh, tiesību aktiem. Uh, un tas, ka internetu pakalpojumu sniedzējs kļūst par internetu šerifiem, patiesībā ir pretrunā ar Eiropas Savienības tiesiskajām tradīcijām. Bet mums ir jāpauž politiskā nostāja pret, par uh, šo jautājumu pēc būtības vēl pirms Eiropas kopiena tiesa ir pieņēmusi savu lēmumu. Ja mēs runājam par autortiesībām un 27. pantu, ir runa par pirātismu apkarošanu. Un tādēļ neatkarīgi no Eiropas kopienu tiesas lēmuma Eiropas parlamentam ir jāapliecina savas pilnvaras un jādod signāls par to, ka tas ir satraukts gan domājot par šā jautājuma būtību, gan formu. Šeit ir centieni aizstāvēt privāto uzņēmumu intereses, nevis sabiedrības intereses kopumā. Jau tā pastāv ļoti sarežģītas uh, paražu tiesības. Uh, vai tiesu prakses starptautiskā līmenī attiecībā uz autortiesību aizsardzību internetā, un tagad ir centieni šos jautājumus risinātā slepeni, tā, tos dabūt iekšā pa sētas durvīm autora tiesību pārkāpumi tiešsaistē ir nelikumīgi, un mums ir nepieciešama atbilstoša tehnoloģija, lai nodrošinātu tiesību aizsardzību, bet mums jāpaturprātā tāda svarīga apsvēruma kā tiesības uz privāto dzīvi, privāto datu aizsardzība un jādomā par to, kāda loma jāspēlē internetu pakalpojumu sniedzējiem. Mums ir jāvienojas par pareizām procedūrām tiešais tes autortiesība aizsardzībām, aizsardzībai un jāpaturprātā, kādus mērķus mēs vēlamies sasniegt. Mums ir jānodrošina kultūras daudzveidība, jāaizsargā uh, Uh, radošās personas, bet, diemžēl, šis nolīgums nav pareizais instruments, lai sasniegtu šos mērķus, un tas viss ir pretrunā ar mūsu viedokli, ko esam daudzkārt pauduši. Paldies! Man ir pieteikušies seši runātāji. Vārds Gropčika kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Poviedzenia šie i moju. Es vēlējos jūs uzslavēt un jums pateikties par iespēju pirmoreiz uzstāties ITRE komitejas sanāksmē. Es uh, arī esmu priecīgs par to, ka var runāt par šo strīdīgo nolīgumu uh, Šis jautājums ir strīdīgs daudzās dalību valstīs. Šai, šim nolīgumam ir daudz trūkumu. Referents kundze uz tiem arī norādīja, bet ir šai problēmai arī sociālais aspekts ir jānošķir no vienas puses autortiesība aizsardzība un no otras puses jautājums par piekļuvi tīkliem un informācijai. Jo šis aspekts ir cieši saistīts ar izteiksmes brīvību, kas ir viena no Eiropas Savienības pamat brīvībām. Šo vērtību neievērošanu šo brīvību neievērošana mūs var novest pie sociālas katastrofas. Un tas var notikt ļoti ātri. Politiķi, komisija, padome šīs briesmas nesaskata, bet sabiedriskā domas tās ļoti labi redz. Noteiktās jomās sabiedriskā doma liecina par lielu sašutumu un šī protesta kustība ir salīdzināma ar 80. gadu kustību. Es pārstāvu centrālu un austrumu Eiropas valstis un varu jums apliecināt, ka šie sabiedrības protesti ir ļoti nopietni un saliedēti, un tie ir salīdzināmi ar 80. gadu protestiem, runājot gan par dalībnieku skaitu, gan saliedētību. Šie cilvēki protestē pret ierobežojumiem, pret izteiksmes brīvības ierobežojumiem, un šeit varētu vilkt paralēles ar politisku politiskās brīvības ierobežojumiem komunistu varas periodā, kad arī tika kājām mīdīta izteiksmes brīvība. Tas bija kļuvis vie, par vienu no uh, sistēmas principiem. Šī sistēma beig beigās sabruka, jo šī sistēma nebija piemērota uh, tautas vēlmju īstenošanai. Un vēlreiz es gribu uzsvērt uh, sociālo aspektu. Ir uh, aktīvi protesti, demonstrācijas tajās valstīs, kas ir pagātnē piedzīvojušas apspiestību, un šajās valstīs nolīgums tiek uztverts kā uh, atgriešanās pagātnē. Paldies, tālāk Trātmans kundze. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tikai vēlējos uh, piebilst, mūsu referente jau ļoti labi visu atspoguļo un arī ēnu referents un mans kolēģis ļoti labu visu paskaidroja, bet es tikai gribēju vēl šo to piebilst par tek nolīguma tekstu. Vispirms man ir precīzs jautājums par to, uh, kādas ir konsultācijas ar Eiropas Savienības tiesu, vai tiešām ir šādas kādas pretrunas starp akta tekstu un Eiropas Savienības tiesību normām. Ja šādas pretrunas būs, vai tad mums vajadzēs grozīt Eiropas Savienības tiesību aktus, lai pieskaņotot šim nolīgumam, šis jautājums ļoti svarīgs. Tas parādās jau no paša sākuma šajās diskusijās. Vai Eiropas Savienības tiesa var sniegt atzinumu, norādot, uh, kādos punktos ir šīs pretrunas un kādā veidā tas uh, ierobežotu vai pārkāptu Eiropas Savienības tiesību normas. Tā tad ir runa par uh, interneta pakalpojumu sniedzēju atbildību, par to ir runa dažādos likumdošanas tekstos, direktīvās. Šis jautājums par atbildību tika izlemts Tātad pakalpojums sniedzēji nav atbildīgi par uh, tīklā pārraidīto saturu. Un uh, mūsu prāt, tagad šis neat, uh, princips tiek apšaubīts. Tālāk par kriminālu atbildību. Akta paredz kriminālu sankcijas pret uh, personām, kas pārkāp intelektuālā īpašuma tiesības. Tas attiec gan uz privātām personām, kas izmanto viltotus dokumentus, pat par to nezinot. Tas nozīmē, ka tiek atļauts uh, pārmeklēt uh, ceļotāju bagāžu, tā skaitā MP3 un datorus, kā nodrošināt un, lai varētu pēc tam stākt pie atbildības cilvēkus par nelegāli leju pielādētu saturu. Mēs a, tagad patiesībā nonākam pie tā, ka cīnoties pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, a, jau tiek piesaistīts arī viltoto medikamentu jautājums vispārēja nosaukuma medikamenti, kas tiek tirgoti, kur ir beidzies uh, patentu termiņš. Šos, uh, šos medikamentus var ražot bez patentiem sabiedrības veselības aizsardzības interesēs, bet akta ierobežo trip no līgumus un tagad attieksme pret ģenēriskiem vispārīgiem medikamentiem ir attieksme kā pret viltotiem medikamentiem. Līdz ar to mainās juridiskās atsauces. Manuprāt, šie at vairāki punkti liek apšaubīt dokumenta nolīguma līdzsvarotību no vienas puses uh, starp uh, šīm intelektuālā īpašuma tiesībā aizsardzības uh, prasībām un otras puses sab sabiedrības uh, brīvību. Tas, uh, ka mums ir, uh, atgriežoties pie samērīgas reakcijas, mums vajadzētu tomēr pārskatīt šā dokumentu pamatnostādnes un ir galvenais, galvenā problēma tāda, ka ir grūti risināt problēmas, kas ir uh, saistītas ar pilsoņu pamatbrīvībām uz izteiksmes brīvību, piekļuvi medikamentiem, piekļuvi kultūras saturam, tai pašā laikā autortiesību aizsardzību un viss tiek paredzēts tikai izmantojot sankcijas, bet juridiskie risinājumi ir apšaubām, jo tie nav izteikti pozitīvajās tiesībās. Kad mēs runājam ar autortiesību speciālistiem, viņi arī norāda uz šīm vajajām pusēm un trūkumiem, un mūsu lūgumu rakstu komiteja ir saņēmusi lūgumu rakstu ar vairāk nekā 2 miljoniem 400 tūkstošiem pārakstu par šo jautājumu. Šis lielais skaits arī liecina, ka pilsoņi interesējas par mūsu darbu, un tagad viņi rūpīgi sekos tam, kādu lēmumu mūsu parlaments pieņems. Grācis, signora Trautman, la parola. Paldies, Trautmans, kundzei. Palčītis, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Šīs nolīgums ir viens no uh, retajiem dokumentiem, kurus tiešām ļoti pretrunīgi vērtē sabiedrība. Ja 2010. gadā sociālistiem bija pilnīgi cita nostāja nekā tagad. Toreiz viņi nevēlēs par to balsot. Nu, lūk, un tādā atkal esam nonākuši punktā, kur mums ir jārunā par šīm lielajām šaubām šajā komitejā. Arī referenti jau, protams, iezīmēja lielākos jautājumus un konformēja savas bāžas par atsevišķām jomām, kur viņi norāda uz atsevišķām definīcijām, kas ir pārāk plāši interpretētas un līdz ar to varētu radīt problēmas. Turklāt, ja mēs skatāmies uz augstāko mērķi, autortiesība aizsardzība, intelektuāla īpašuma tiesība aizsardzība, mēs kaut kādā ziņā nevēlamies to aizskart un samazināt. Par to mēs esam šodien arī vairākas reizes uzsvēruši un diskutējuši. Un vienlaikus mēs runājam par Eiropas konkurētspējas saglabāšanu. Šis nolīgums ietver daudzus, daudzas valstis, tomēr Ķīna un Indija nav pievienojušās nolīgumam. Līdz ar to mums šodien ir jārunā par jā, vai nē? Es esmu par to, ka mēs noraidām šo nolīgumu piedāvātajā redakcijā. Mēs nevaram to atbalstīt. Kā komiteja mums tas skaidri jāapsaka. Paldies! Paldies, tālāk, Baģiekoša kundze. Jā, paldies, priekšsādātāji. ja es uzklausu kolēģu viedokļus, un, un arī tas, ko sacīja referents kundze, manuprāt, aktā rada vairākas problēmas nekā tiesina. Te tiek sajaukt kopā um, varamtiesniecības preces ar kultūras uh, un intelektuālā īpašuma produktiem un pakalpojumiem. Protams, es pazīstu šo situāciju un es zinu, kas notiek, kā tiek apkarot dažāda veida uh, nelegālās kopijas. Tomēr mēs nevaram visu samest kopā. Kultūras produkti tomēr nav īsti vairumtirdzniecības preces. Mums ir jāskatās tas, kas tiek piedāvāts. Kā risinājums, ko jūs arī Inta, ka mēs tomēr pirmkārt nododam Eiropas kopienu tiesai kā priedicālu nolēmumu šo pašu nolīgumu. Mēs norādām, ka tiek pārkāptas pamatiesības, un līdz ar to būtu jāpanāk, lai pirmkārt būtu pārliecība, ka šis nolīgums atbilst Eiropas kopienu tiesībām. Un ja mēs varam tikai jā vai nē teikt, mēs varam grozīt pašu tekstu. Es domāju, ka mums vispirms tomēr ir jāpanāk arī varbūt sākotnējas, varbūt pozicione, kuram parlaments norādīt, ka šādā nolīguma mēs īstenībā vairākas lietas nevaram pieņemt. Mums jāizmanto visas tās iespējas, kas ir reāli mūsu rokās. Izstrādājot arī e, interkomitejā šo ziņojumu, mums, manuprāt, vajadzētu vēl cik vien iespējams to ietekmēt. Un turklāt ceturtdien, trijos pēcpusdienā, interkomiteja organizē arī īpašo uzklausīšanu par aktu. Un līdz to, manuprāt, tā būtu lieliski iespēja arī piedalīties un darīt e, līdz ar to zinām savu viedokli. Paldies. Tikā kundze tālāk. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, gribēju piekrist kolēģiem, kas jau ir norādījuši, ka uh, šo nolīgumu nevar apstiprināt pašreizējā uh, formā. Gribētu uzsvērt vēlreiz to, kas jau tika sacīts. Diemžēl 27. pants Uh, līgumā, pirmajā punktā, paredz uh, pasākumus, uh, lai novērstu jebkādus pārkāpumus. Un lai nepieļaustu turpmāku situācijas kropļošanu, bet šie nosacījumi nav definēti. To var interpretēt arī ļaunprātīgā veidā Ceturtajā punktā ir norādīts, ka ka puses var iesniegt uh, attiecīgajām iestādēm. informāciju lai, uh, par, par uh, tiesību turētājiem. Arī šī teksta daļa rada problēmas, jo tur ir runa par Eiropas pilsoņu tiesību ievērošanu. Gribētu atgādināt visiem kolēģiem Mitra komitejā, ka tad, kad mēs runājām par telekomunikāciju pakotni un šis darbs ilga divus ar pusgadus, un tagad esam nonākuši pie saskaņošanas fāzes mūsu galvenās debats bija saistīts tieši ar pilsoņu tiesībām. Mūsu komiteja uzstāja, ka ir jārespektē pilsoņu tiesības. parlaments arī uzstāja, ka nedrīkst pārtraukt uh, pakalpojumu sniegšanu, ja uh, trūkst uh, juridisks ietvars un netiek respektētas pilsoņu tiesības. Bet atkal tāda preventīvie nosacījumi nav definēti un varas iestādes var prasīt sniegt informāciju uh, to paredz pašreiz Eiropas Savienības uh, sistēma, rūpējoties par pilsoņu tīsībām. Gribētu piesaistīt uzmanību pāntam 14.2. punktam. Tas paredz, ka neliels uh, preču daudzums, nekomerciālu preču daudzums Uh, var pieļaut uh, ceļotāju bagāžā. Tātad tos varētu izslēgt no šī nolīguma tvēruma. Tas nozīmē, ka kaut kādu daļu var izslēgt un kādu daļu nevar izslēgt no šī tvēruma. Tātad viss ir atkarīgs no attiecīgās puses lēmuma. Tas savukārt var uh, novest atkal pie ļaunprātīgas izmantošanas attiecībā uz pasažieru bagāžu, uz tās pārbaudīšanu lidostās, stacijās, lai redzētu, vai šajā pasažieru bagāžā ir vai nav preces, kuras varētu uzskatīt, ka to esamība īpašumā pārkāpja kādas tiesības. 24. novembrī 2010. gadā Eiropas parlaments nobalsoja par vairākām rezolūcijām. Mm, sociālistu demokrātu grupa Eiropas parlamentā Tāpat arī Alda grupa un uh, Goe un uh, Zaļo grupa nobalsoja par uh, rezolūcijām, kur tika paustas bāžas par sarunām akta sakarībā. Tika prasīts, lai tiktu ievērots pilsoņu tiesības, lai šīs sarunas tiktu vēstas, bet, diemžēl, šī rezolūcija netika pieņemta, bet tika pieņemta cita rezolūcija, tautspartijas teksts, kas atbalsta akta, un uh, tas arī norādīts uh, preambulu daļā. Gribu norādīt uz uh, svarīgu lietu. Akta uh, to ir parakstījusi komisija un dalība valstis. Ir dažas dalība valstis, kas ir parakstījuši šo nolīgumu, un gribu uzdot uh, sekojošu jautājumu juristiem. Pieņemsim, ka šo nolīgumu noraidīs Eiropas parlaments. Kas, noliek, kas notiek ar Eiropas pilsoņu tiesībām tajās dalībvalstīs, kuras ir parakstījušas šo nolīgumu? Mums jāņem vērā arī tas, ka te nav runa par kādu vienkāršu lūgumu rakstu. Înseamnă că nu respectăm drepturile de autor. Bet ir iespējams pilsoņu iniciatīvas. Tas nenozīmē, ka mēs neievērojam autor tiesības. Eiropas Savienībā ir tiesību kopums attiecībā uz autor tiesību ievērošanu, bet mēs gribam, lai būtu nolīgums, kas būtu labāks un godīgs Eiropas uh, Savienības pilsoņiem. Paldies! Kelīkums tālāk lūdzu. Paldies priekšsādātājiem! nu, ir skaidrs tā caurvīja tēma, ko pasaka jau kolēģi, ka viņi nav apmierināti ar piedāvāto nolīgumu tekstu. Un, manuprāt, referenti jau precīzi iezīmēja, ka te ir pārāk plaši vispār lietas vērts, un līdz ar to vajadzētu precīzi tā un sašaurināt varbūt. Un, lūk, es uzskatu, ka ir pamats, kāpēc, protams, cilvēki arī ļoti aktīvi ir pret šo nolīgumu, un tīri objektīvi arī skatoties, jāsaprot, ka katrs būtu, protams, par to, kā mēs samazinām viltojums. Tas katru gadu izmaksā aptuveni miljardu eiro. Un, un mums vajadzēs vēl septiņus gadus, lai visu to varētu sakārtot. Tā kā ir jāskatās, varbūt, varbūt tomēr šaurākā nozīmē šādu pretviltošanās nolīgumu. Uh, um, viltoto preču neizplatīšanu, kā mēs to varētu panākt. Parūk, ja mēs skatāmies šo plašāko nolīgumu, iesaistot arī, protams, Ķīnu, Indiju, kur galu galā arī vairākums nu, viltojumiem tiek izdarīti, un no turienes tas arī nāk, lūk, mums te jāskatās plašāk. Ir personas, kas cilvēki, kas ļoti nobežījušies par internetu brīvību, par privātumu neaizskaramību un līdz to šobrīd neapmierināti piedāvātajā variantā. Tāpēc mums jārisina debats, kas, protams, sašaurina varbūt konkrēti e, šo jautājumu loku un arī īpaši skatās tad uz konkrētām precēm un arī runā par risinājumiem konkrēti jau tuvāko gadu laikā. Es aicinātu Padieru Kučetkundzi arī tiešām arī e, atsaukties uz viņas ierosinājumu, jā, ka tiešām mēs konsultējamies Eiropas kopienu tiesu, bet ir jādara kaut kas pavisam drīz un efektīvi. Ir jāpanāk, uh, lai personas, kas reāli ir gatavas rīkoties, panākt izmaiņas no vienas puses, iesaistās, un mēs viņus nedrīkstam kaut kādā veidā atgrūst, nodrošinot, parakstot šādu kaut kādu ļoti vispārīgu vienošanos, kas īstenībā varbūt pat nebūs īsti aktuāli un iedarbīgi. Paldies! Paldies! Tālāk, Kaspārī kungs. Paldies! priekšsādātāji, godātie kolēģi un tās kolēģis. Aktas jautājums man ļoti satrauc, un tas arī, domāju, visiem šķiet nozīmīgs. Man arī iepriekšējie kolēģi runātāji norādīja, ka mēs, protams, piktdienas piedzīvojam nopietnas problēmas, ko tieši rada vēl to tās preces. Un no otras puses jau parlamenta debats, pirms mēs uzsākām, tās jau bija ļoti aktīvi un plaši izskanējušas. Uh, sabiedrībā. Daļēji tas, protams, pamatot, bet lielā mērā tas ir pilnīgi neppamatoti, paniku raisošas un pilnīgi tā kā saindāts. Un tāpēc man tas ir šausmīgi vilšanās, ka es redzu, ka arī atsevišķi kolēģi no parlamenta piedalās saraida un kūda šādas debats tikai pilnīgi nepamatot, jo realitāte ir tāda. Pirmkārt, Eiropas parlamentā mēs šeit esam arī likumdevējs, uh, Un līdz ar to Eiropas parlamentā, ja nav arī vairākums, eh, tad tas arī nestājas spēkā. Tas ir pilnīgi skaidri. Tas ir vienalga, ja kāds to parakstīs vai neparakstīs, ja mēs kā Eiropas parlaments noraidām, tad tas nestājas spēkā. Lūdzu, dāmas un kungi, saprotiet to. Un es saprotu, aicinu jūs, lai jūs arī saprotat, ko tas nozīmē. Tas jau nozīmē, ka jūs no paša sākuma. Mm, mēs nevaram teikt, ka mēs visi esam gatavi uh, Eh, noraidīt šo nolīgumu, bet ka mums ir kā likumdevējiem, līdz likumdevējiem īstenībā ļoti daudz arī, un tam būs ļoti skaists, jo tagad ir lietas mainījušās, ko Lisabonas līgums stājies spēkā. Pirms tam mēs varējām pieteikt, lai komisija apstādina konkrēto uh, līgumu, tomēr nepieņem. Ja tomēr padomus to uzstāja, tad tas stājas spēkā. Tagad ir spēkā Lisabonas līgums, un mums ir skaidri tāda pat teikšana, uh, kā padomē, mums ir jāsaprot savu atbildību. Un lūdzu, vajadzētu ļoti rūpīgi pārbaudīt akts nolīgumu. Pirmkārt, ir runa par tautspatiju. Mums jāatzīst, ka nevienam nav, nevienam nav jāpaskaidro, ko nozīmē brīvi internetā. Mani kolēģi politiskajā grupā, kuri nonāk milzīgi tāda spiediena, mm, pakļautībā par brīvības ievērošanām, par to, ka ir, protams, sākrukusi uh, arī diktatūrā un kā tas, protams, būtu jātiecina uz mūsdienu situācijām, tad, kur piedzīvo komunismu sabrukumu. Nu, kādās ņem mums ir pilnīgi skaidrs, ka internetā jānodrošina brīva un viedokļu un vārda brīvība. Skaidrs ir vienlaikus, ka mēs runājam par vairāk nekā desmitiem tūkstošiem darba vietu, kas Eiropā pazūd, uh, vai pat netiek izveidots tikai tāpēc, ka visu laiku tiek viltotas preces, vai, piemēram, kā tieši šādu viltotu autodetaļu dēļ notiek ļoti smagas avārijas, vai ka mēs jau varam sacīt, ka 70% tieši no autodetaļām brīvajā tirgu īstenībā nemaz nav no pareizajiem ražotājiem, kā tas tiek norādīts, bet gan īstenībā ir viltojums un personas zaudē savas dzīvības tā rezultātā. Mēs nevaram teikt, ka tas nekas, tas tikai tā. Lūdzu, tas ir ļoti nopietni. Nav runa tikai par interneta brīvību, bet tikpat labi arī par to rezerves daļām, par lidmašīnu vet, uh, rezerves daļām, jo 5% no visām arī auto, uh, piedošanu, lidmašīnas detaļām jau ir tieši um, viltotas, un tas ir ļoti nopietns drošības draudz. Un tāpēc mums ir jāņem vērā reāli šīs kā, uh, lietas pilnībā, nevis tikai atsevišķās detaļas. Uh, un tāpēc mēs arī norādījām, ka mūsu darbs ir vērts uz to, kā mēs nodrošinām Eiropiešiem drošu dzīvi, un akta tādā ziņā nav izņēmums. Un, lūk, komisijas, protams, pie, ir par to, kādā veidā mēs arī, arī vai spējam, protams, vispār parakstīt nolīgumu, kur ir pārāk daudz šādu neskaidro lietu, bet mēs nevaram vienkārši pateikt, nē, nē, mēs neko nepieņemam, jo galu galā mēs nevēlamies pieņemt to, uh, kā nu jebkuram Eiropas iedzīvotājam izsekos līdz viņu pašu privātajam datoram, tas nav domāts tā, bet mēs runājam par visām valstīm, kas ir Eiropas valstīm, kur mēs neve, zināmas prakses un zināmas lietas nevaram pieļaut. Turklāt mums ir jāpie, jāpadomā arī salīdzināms ar citiem nolīgumiem. Protams, ka ir problemātiskie Indija un Ķīna nepiedalās šajā nolīgumā. Šīs ir valstis, kas tieši visvairāk arī ir vainīgs pie viltoto preču un produktu sarežošanas, bet mēs esam mēģinoši jautām Briselī pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros, arī citos starptautiskos fórumos, un lūk, visas tās valstis, kas visvairāk arī pelna ar viltotām precēm, viņi, protams, to visu noraida parasti. Un viņi to pilnīgi sankcionē un arī mm, bloķē. Tagad mēs veidojam šo brīvprātīgo vienošanos, un atkal, protams, šīs valstis nepiedalās. Bet jūs skaties, piemēram, vēsturiski, Kyoto protokols, kas visvairāk noticis ar klimatu pārmaiņām, vai kāds ir reāli arī, protams, apšaubījis tas, kāda ir Eiropas politika, jo arī Ķīna, Indija un pat Amerika nepiedalās mūsu klimatu politikā, tomēr mēs ar visu laiku to atbalstām un mēs virzām. Lielākā daļa dalībvalstu uzskata, ka ir jā, jābalsta šā politika, lai arī paši lielākie varbūt pārkāpēji nepiedalās, un tieši tas pats attiecams uz arī aktu. Lūdzu, mierīgi izvērtēsim visu, pārbaudīsim. Uh, Un es savas politiskās grupas vārdā varu tomēr pateikt, Davida um, Martina piedāvātājs risinājums sagatavot starplaika ziņojumu būtu ļoti apsveicams. Mums ir jāizvērtē paši kritiskākie jautājumi, mums jāskatās tomēr, kā komisija varētu panākt zināmas garantijas un arī sagaidīsim, ko teiks atsevišķās valdības. Mēs nevaram teikt, ka um, mēs to visu atrisinātu ar Eiropas komisijas vēršanos Eiropas kopienu tiesā. Nu, mums jāskat arī pašiem ļoti precīzi jautājumu Eiropas kopienu tiesai par to, kuras tad no pamatiesībām mēs saskatām par apdraudētām. Un tad, protams, ja tas vēl prasa papildus divus, trīs mēnešus, nu, tad jāpno, jānogaida. Un galu galā, ja mēs arī tā rezultātā visi būsim pret aktu, tad mēs būsim arī pret arī mana politiskā grupa, bet mēs nevaram uzreiz to izmest miskastē. Galu galā mums ir vienkārši jāpārbauda piedāvātais nolīgums. Paldies par atvēlēto laiku. Grāci. Paldies. Došu vārdu komisijai. Lūdzu. Lūdzu, kas runās? Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Mani sauc Bon Valorija. Es pārstāvu komisiju. Vēlos pateikties par šo iespēju uh, paskaidrot, kas ir akta. No komisijas viedokļa aktas uh, uzdevums ir uzlabot uh, intelektuālā īpašuma aizsardzības uh, tiesisko regulējumu. Ir ļoti svarīgi saprast, šeit ir runa nevis par to, ka īpašumā tiesību aizsardzība tiek uzlabot kā tāda, bet gan ir uh, mērķis nodrošināt pieju tiesai, tiesiskai aizsardzībai īpašumā, uh, intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. Uh, intelektuālā īpašuma aizsardzības normas jau pastāv Eiropas Savienības tiesību aktu kopumā, un akta mērķis ir paplašināt šo uh, normu darbības jomu starptautiskā mērogā. Akta nemainīs neko pašreizējos uh, tiesību aktos Eiropas Savienībā, bet akta ir svarīgs nolīgums Eiropas Savienībai mm, attiecībā uz starptautisko tirdzniecību. Pēdējo nedēļu laikā eh, nolīguma ratifikācijas procedūra ir rosinājusi debates un daudzas demonstrācijas Eiropas eh, Savienībā. Komisija pilnībā saprot, kritiku, kas tiek pausta, un debates, kas notiek, un arī problēmas, uz ko tika norādīts, uz ko norādīja uh, deputāti un, un, un citi šajās debatēs. Tieši tādēļ komisija vēlējās arī vērsties uh, Eiropas uh, Savienības tiesā, lai tiesa izvērtē, kā uh, šīs uh, īpašuma tiesība aizsardzības nolīgums sasaucas ar pamattiesībām un pamatbrīvībām, kas uh, ir noteiktas. Mēs vēlamies, lai šis darbs notiktu līdzsvaroti un lai uh, šeit neizskanētu dezinformācija par autoru tiesībām un to aizsardzību. Debats par autortiesību aizsardzību ir ļoti būtisks, bet tās tieši nesasaucas ar akta nolīgumu. Akta nolīgums ir galvenokārt vērsts uz tiesiskās aizsardzības nodrošināšanu autortiesību aizsardzībai Uh, aktā ir svarīgs uh, reālai pasaulei, lai uh, autoru tiesību turētāji un darbu autori varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību arī internetā. Bet akta neapšauba autoru tiesību jēdzienu vai uh, darbu aprites principu internetā. Ir ļoti svarīgi to uzsvērt. Kā jau komisija ir norādījusi, ir svarīgi, lai notiktu uh, saprātīgas uh, līdzvarotas debates, un tādēļ esam vērsušies Eiropas Savienības tiesā, lai tā sniegtu atzinumu par to, kā šis nolīgums atbilst pamattiesībām, un tagad arī ir svarīgi, lai citas likumdevēja institūcijas, Eiropas parlaments organizētu debatas par šo jautājumu. Šobrīd eh, šīs ir pirmās debates. Uh, Nākošnedēļ komisārs De Gihts uh, uzstāsies uh, ārējās tirsniecības komitejā, lai sniegtu atbildes uz šajā pēcpusdienā izskanējušiem jautājumiem. Tāpat uh, turpmāko nedēļu laikā debats turpināsies uh, arī citos fórumos, un to vēlas uh, arī komisija, un komisija vēlas iesaistīties šajās debatēs. Tagad uh, vēlos atbildēt uz konkrētiem jautājumiem, kas izskanēja šajā sanāksmē. Komisija vēlas atgādināt, ka akta ir starptautisks nolīgums, kas veido juridisko ietvaru. Starptautisku juridisko ietvaru. Līdz ar to, protams, šis juridiskais ietvars uh, dalībniecēm, nolīguma dalībniecēm ļauj izdarīt noteiktas izvēles, proti definēt, kādus, kādi varianti ir jāiestrādā attiecīgās valsts tiesību aktos. Eiropas Savienībā tiesiskais uh, ietvars jau ir spēkā, ir tāda direktīva IPRE, kas ir pieņemta 2004. gadā, e-komercijas direktīva ir spēkā, ir direktīva par autortiesībām informācijas sabiedrībā, kas tika pieņemta 2001. gadā. Tātad tiesiskais pamats, tiesiskais, tiesiskā struktūra, kurā uh, akta darbosies jau pastāv un tā netiks grozīta. Akta to nemainīs. Akta nolīgums neparādz uh, ne interneta piekļuves atslēgšanu, ne arī iespēju uh, iesaistīt privātas drošības struktūras. Uh, ir runa tikai par rīcības kodeksu un pasākumu koordināciju starp uh, interneta dalībniekiem, un to arī parādz e-komercijas 16. pants vai Infosmart 17. pants. Tas šādi rīcības kodeksi jau ir paredzēti, bet tas nenozīmē, ka tiks veidots kaut kādas privātas policijas vai privātas drošības struktūras, kas visu uzraudzīs. Akta nolīgums balstās uz jau spēkā esošu starptautisku nolīgumu ar PIK, kas ir spēkā kopš 1994. gada, ir paredzēta iespēja modernizēt šo nolīgumu PTO vai citu starptautisku organizāciju ietvaros. Mēs nolēmām uzlabot šīs normas, uh, noslēdzot jaunu nolīgumu, kas saucas akta. Paldies! Eh, per questo intervento. Paldies par jūsu skaidrojumu. Anders Daters kundzei var lāc lūdzu. Paldies priekšsādētāji. Es vēlētos um, paveikt, pateikt paldies kolēģiem par viņu ieguldījumu debatēs. Par daudziem ļoti trāpīgiem komentāriem īpaši, es domāju, arī, kur mēs runājam par cilvēktiesībām un pamatbrīvību ievērošanu internetā. Vienlaiks, kas arī saistās, protams, arī ar eh, tirgus situāciju. Nu, es domāju, ceru, ka varbūt arī komisija varētu mums nedaudz palīdzēt un palīdzēt saprast precīzāk šo situāciju, domājot par jau noteikumiem, kas ir spēkā Eiropas Savienībā un kādi līdzinē pētījumi. Varbūt komisija jau ir to veikusi šādu pētījumu salīdzinoši un kā komisija to ir izpētījusi. Kāds tad ir lūdzu šīs attiecības starp arī ar um, vienošanos domāt par neutralitāti tīklos un par to, kā mēs nodrošinām šādu datu, mm, datu brīvību un arī digitālo tirgu. Nu, lūk, par to visu es gribētu arī vēlāk, varbūt arī komisija turpināt šādu diskusiju. Un es ceru, ka mēs par to visu varēsim vēlāk izteikties. Paldies! Ļoti labi, paldies! Līdz ar to varam ķerties pie nākošā darba kārtības jautājuma, bet pirms tam vēlos jūs informēt par to, kāda bija vakardienas koordinātora sanāksmes rezultāti. Tātad no vienas puses. Mums ir plānota tagad arī jauni grozījumi laika grafikā. Jūs visu šo pārskatu padrīz arī saņemsiet. Tur ir plānots arī delegācijas vizīte Brazīlijā. Un tāpat arī tika pieņemts lēmums, ka 21. martā būs arī publiskā uzklausīšana par arī šo apvārsni 2020. Un šī publiskā uzklausīšana norisināsies visu dienu. Tāpat arī 8. maijā ir plānota um, uzklausīšana par maziem vidiem uzņēmumiem. Koordinatori ir arī nolēmuši, ka ir jāorganizē kopējā satāksme ar TRAN komiteju saskaņā 51. reglamentu punktu. To izkundz ir nozīmīga, nozīmēt arī kā atbildīgā persona dzimumu līdztiesības jautājumos, un GUE savukārt tad ir uzņēmusies ziņojumu sagatavošanu par ITRE pētniecības programmu. Un tāpat arī sagatavot arī atzinumu par licenču izsniegšanas nolīgumiem. Un tāpat arī par vispārējiem kompensāciju mehānismiem un noteikumiem. Goja ir arī vēl saņēmusi papildu ziņojumu Nu, lūk, tie bija galvenie koordinatoru sanāksmes rezultāti. Un tagad pēdējais atsevišķais darba jautājums, un tātad projekta obligācijas Pīpas kungs vārds jums. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsādātāji. Te ir uh, budžeta komiteja sagatavotai ziņās par projektām obligācijām, projektu obligācijām, kā daļa no finanšu palīdzības, un mums jāsagatavo atzinums. Uh, Langenkungs ir lūdzu, lai sagatavoju un arī iepazīstinu jūs ar viņu sagatavotu atzinumu, ņemot vērā, ka viņš šobrīd atrodas delegācijas vizītē. Un tāpēc es tad viņu vārdā, bet pavisam īsi. Eiropa 2020 projektu obligācijas, tā ir jauna institīva, un ir plānot arī 12. un 13. gadā tiks izmanto. Izkla, iz, <clears throat> tātad mēs izmēģināsim šo jauno mm, finanšu instrumentu. Mums ir plānot 40 miljoni uh, kas ir nodrošināta arī tentīkliem, arī plaķoslas savienojumiem, un, uh, un tas kopā veido 240 miljonus, tātad, kur mēs runājam arī par jaunajām testēšanas metodēm un kur vajadzētu precīzi paredzēt šādus līdzekļus. Mēs atbalstām šo jauno instrumentu, tomēr mēs uzskatām, ka šeit piedāvātais uh, teksts ir vēl nepilnīgs, jo sanāk, ka varētu arī atbalst, atbalstīt tādus projektus, kas jau īstenībā vienmēr saņem atbalstu. Tā tad ierastā kārtība, un kur mēs nemaz nerunājam par tādu Eiropas mērogu pievienoto vērtību. Tāpat arī ir bailes par to, ka te viņi arī izietu vai izšļūk cauri mūsu kontrolē, ka atkal tur neparādītu šādu mūsu dinamiku, iespēju, ka no parlamenta puses mēs tad arī lietas kontrolētu. Mēs nu viņas nevarēsim kontrolēt. Lūk, tāds ir bāšas. Un tāpēc ir līdz ar to ir jāskatās, ka vajadzētu vairāk akcentu tieši likt uz šo pilotu raksturu. Un parlaments nedrīkst atbalst, atbalstīt ierasto kārtību, ierastos modeļus, bet gan kontrolētā veidā ir jāseko, lai tiešām tas viss būtu arī pareizāk ievērots. Lūk, to gribēju pateikt jums Langena kungs, un es to viņu vārdu jums arī pateicu. Paldies! Paldies Pipēkungam, tālāk arī uzklausīsim kolēģus. Kraucmans kundz, lūdzu. Eh, kungs, eh, Kraucmans kungs. Jā, paldies priekšsādātāji, pavisam īsi. Tas, ko teica um, tātad Langdena kunga vārdā kolēģis, mēs to atbalstām, bet mums jāpārbauda, vai projekta obligācijas tiešām arī ir jāpilnas. Pirmkārt, vai šis projekti paši pēc savas būtības jau ir ilgspējīgi. Otkārt, jūs to nenorādījāt, Pīperkungs, bet tad, tad mums jāskatās, vai tiek atbalstīti īstie projekti, kas ir tiešām nozīmīgi Eiropas projektam. Tad, tad tur jāredz Eiropas pienotā vērtība. Ir daudzi projekti, kurus mēs atkal varētu atbalstīt, un tātad šīs projekta obligācijas mums varētu nodrošināt šādu svīru mehānismu efektu piesaistot arī privātās investīcijas, privāto kapitālu. Un līdz ar to mēs atbalstītu tos projektus, kas būtu aktuāli nākošā gadā, kas vērst uz infrastruktūru, elektro projektiem, gāzes piegādes. Daudz ir projekti, kur mēs vēl neesam panākuši Eiropas iekšējā tirgus pilnīgi izvēldi, kur mēs varam tiešām nu, veicināt šādu izaugsmi un atbalstam visu to, ko jūs piedāvājat. Tad paldies! Kēlīkums, lūdzu. Paldies. Man liels prieks, ka visbeidzot ir izdevies kāds lūzums. Jautājumos, kas tik daudz eh, ilgi ir muļāts un beidzamos gads bija iesprūdis Eiropas iestādēs. Nu, lūk, un tiešām mēs tā jau vienojamies par šo pievienoto vērtību, tad mēs arī panākam beidzot tiešām reālu risinājumu un domājam par finanšu situācijas atrisināšanu un reizē arī nodrošinām, ka mēs esam vienotāki un konkurētspējāki, konkurētspējīgāki. Projektu obligācijas ir veids, kā mēs spējam tiešām arī izmēģināt un arī tiešām arī to, ko Markus jau teica, varam iekļaut un atbalstīt vairākus projektus, kas ir ļoti būziski arī, piemēram, gāzes piegādēm gāzes piegādes infrastruktūru nodrošināšanai. Tā ka tas ir jāpanāk, lai visi 2020 gadam augstie mērķi tiešām būtu sasniedzami. Lūk, tas ir pats fundamentālais jautājums, un kopīgiem spēkiem mēs šos mērķus varam sasniegt. Un ja vēl saskaistam to visu arī jaunu attīstības instrumentu, mēs panākam līdzekļus. Mēs varam par to būt priecīgi un arī vēlams, ka to visu iznojam. Viņam arī taisnība, ja tas viss tomēr ir atkal vērsts uz ierastās kārtības un modeļa finansēšanu, tad tam nav jēgas. Tāpēc ir reāli jābūt pilotprojektiem 2020 stratēģija galvenās in infrastruktūras atbilstības, kritiskās infrastruktūras atbalsts. Lūk, tās ir lietas, kas man jāaptur prātā. Paldies! Paldies, Kelī kungam! Nu, neviens vārdu nelūdz. Nu tad vārds komisijai. Nē, komisija neko nevēlas teikt. Hercogs kundze, jūs tikko ienācāt. Uh, sorry, Chairman, being late. Jā, es atvainojos priekšsādātāju, bet šo pašu jautājumu mēs arī skatījām no pat budžeta komiteja, un es arī tomēr vēlējos palīdzēt arī budžeta komitejas debatēs. Man ir svarīgi redzēt, kā tad attiecīgi šis ziņojums virzās arī citās komitejās. Interesanti, ka atšķirīgam komitejam atšķirīgi viedokļi. Lūk, mums ir arī, protams, tautas partijas arī referenti abās komitejās, bet jāatzīst, ka pieeja galīgi atšķirīga. Kančānis kungs pieprasa daudz radikālāku eiro obligāciju pieju. Seit savukārt man rodas tāda sajūta, iepazīstinot ar atzinu projektu, ka ņemot vērā sarežģītu raksturu, uh, mēs varētu drīzāk izmantot līdzinējos veiksmes stāstu pilotprojektus, bet jāapzinās, ka runa tikai par 18 mēnešiem pirms tās spēkā daudzgadu finanšu plāns 14. gadā. Tāpēc 18 mēnešu laikā jādara viss, lai šie pilotprojekti jau būtu reāli īstenojami, un mēs arī no tā saprastu konkrēti secinājumus. Tāpēc jāskatās, lai mēs skatītos reāli uz lietām, vai mēs tiešām varam atbalstīt pilnīgi jauns, inovatīvs projekts un vai mēs tiešām varam nodrošināt labus rezultātus. Tāpēc mēs iesniegsim arī atsevišķus grozījumus Langenas kunga eh, ziņojumam. Kāpēc nav saprotams, viņš vēlas atbalstīt tikai infrastruktūras projekts? Mēs tikpat labi uzskatām, ka arī citus, piemēram, projektus, kas varētu būt atjaunomās enerģētikas, uh, vai alternatīvās enerģētikas jomā, tas būtu tikpat labi. Kāpēc lūdz tikai infrastruktūra? Ilgtermiņā domājot ne tikai par šiem pilotprojektiem, mums tiešām jābūt ir atvērtiem un jāskatās plašāk. Tad mēs runājam par vairākām iespējām. Sādāk būs nopietnas problēmas ar šādu nostāju. Mēs tomēr piekrītam referentam tajā jautājumā, kur mēs norādām, ka šīs instruments tikai papildinājums, tas nekādā neaizstās Eiropas kopienas, nedz arī dalību valstu finansējumu, nedz jau kādu citu līdzinējo instrumentu, tas ir tikai papildus finansējums tiem projektiem, kas nav pievilcīgi ekonomiski komerci, ja privātam sektoram. Un kolēģi jau ļoti labi zina, ka mums ir godīgi jāapsaka visu, ko esam izmēģinājuši 5 līdz 7 pēdējo gadu laikā, kopš es arī es strādāju parlamentā, lai panāktu infrastruktūras modernizāciju, saskaņotu visā Eiropā, tas nekad nav izdevies. Domāsiet dažādos strateģiskos tehnoloģiskos plānus, tikai viens piemērs. Mums jāapsvīnās, ja mēs nemodernizēsim telekomunikāciju infrastruktūru, tad var gadīties, ka Pēc 20 gadiem mums būs ļoti, ļoti nopietnas problēmas. Līdz šim mēs neesam labus rezultātus panākuši, tāpēc šoreiz ir tam jāpievērš pazināt uzmanību. Esmu pārliecināta, ka mēs atradīsim risinājumus, kas ļaus mums skaidri atbalstīt šos pilotprojektus, ļoti precīzi zinot, kāda varētu būt rezultāti, kāds darbosies, uh, bet tas jāskat plašāk. Nevar aprobežoties tikai ar enerģētikas infrastruktūru. Lūdzu, visas lietas skatīsim plašāk. Enerģētikas un telekomunikāciju modernizāciju kopumā. Paldies! Tas viss būs arī grozījumi. Ceru, ka referents mūs atbalstīs. Paldies! Brīnišķīgi! Ja neviens vārds šobrīd nelūdz, Eiropas komisija nevēlas neko teikt. Piperkungs, vai jūs vēlaties kaut ko teikt? Nu jā, es tad tikai nodrošināšu to, ka Hercogs kundzes komentārs tiek iekļauts. Tātad, ka nav runa tikai par infrastruktūrām, bet enerģijas nozari kopumā. Bet, nu, lūk, ņemot vērā, protams, ka šīs ir pilotprojektu runa, ka mēs runājam par Eiropas vienoto vērtību, ka tas ir papildus vērtība, nu, par to visu būs jāvienojas, jā. Ja. Paldies, Piperkungs, jums! Nu, līdz ar to esam arī skatījuši. Tad vēl tikai grozījuma iesniegšanas termiņš 5. marts, 2012. dienā. Nu, ko līdz ar to esam izskatījuši visu darbu kārtību šodien? Nākošā sēde no 19. līdz 21. martam plānot Briselē. Paldies jums visiem! Patīkam vakaru!